Guten Morgen, meine sehr verehrten. Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi, jūs sirsnīgi sveicu mūsu kopējā konferencē par daudzgadu finanšu schēmu Eiropas Savienībā. Priecājos, ka varu jūs šorīt sveikt Eiropas parlamenta plenāra sesijas zālē. Tas man ir patiesas prieks sveikt eh, Dānijas premjerministri Hele Torningu Šmitu, mūsu ilgadējo kolēģi, jo sirsnīgi sveicu. Premjerministrs kundze, man ir patiesa prieks arī sveikt eh, Jose Manuelu Barozo kungu, redzēt viņu Eiropas parlamenta ģenerālsekretāra vietā. Tas uh, parāda mūsu ciešo sadarbību starp trim iestādēm, trim institūcijām. Triju institūciju vadītāji ir šeit un ir gatavi cieši sadarboties, lai īstenot šo sarežģīto uzdevumu. Dāmas un kungi, Eiropa ir ekonomiskajā krīzē, parādu krīzē. Visur tiek eh, piegriezta skrūve, tiek veikti ietaupījumi, līdzekļu kļūst arvien mazāk. Arī jāsaka, ka Eiropas parlaments neakceptēs mazāk līdzekļu Eiropas Savienības budžetā. Daudziem varbūt tas šķiet neloģiski, dažiem tas varbūt pat šķiet bezatbildīgi, bet eh, es domāju, ka ir gluži otrādi, tas ir gan atbildīgi, gan apzināti gan loģiski. Jā, skaidrs, ka tie bija Eiropas parlamenta deputāti, kas aplaudēja. To varēja viegli noprast. Arī Brandenburgas finanšu ministrs aplaudēja tikko, kā dzirdēja. Jā, lieliski, izcili. Var jau būt, ka būtu ļoti populistiski runāt par uh, Eiropas Savienības budžeta samazināšanu. Dāmas un kungi kolēģi, ja mēs ietaupīsim, ja mēs samazināsim Eiropas Savienības budžetu, tad mēs mazināsim izaugsmes stimulēšanas pasākumus, kāda ir Eiropas Savienībā. Bet tieši šajā krīzes situācijā mums ir nepieciešama izaugsme, lai radītu darba vietas. Diskusijas ir īpaši svarīgas, jo 2013. gadā beidzās patreizējais Eh, finanšu ietvars un ir jāpārunā jaunais. Eiropas parlaments labi sagatavosies šīm sarunām. Mēs jau 2010. gada jūnijā sasaucām īpašo komiteju. Tas bija gadu pirms komisija nāca klajā ar savu pirmo priekšlikumu. 2011. gada 8. jūlijā šī īpašā komiteja ar lielu vairākumu apstiprināja savu ziņojumu par daudzgadu finanšu schēmas plānojumu Ziņojumā tiek skatīts mūsu politiskās prioritātes, tiek piedāvāta struktūra vidēji termiņu finanšu plānošanai, tiek pateikts, cik daudz naudas mēs uh, pieprasam, tā lai mēs varētu īstenot uh, to, kas ir paredzēts līgumā. Mums ir jāatgriežas pie pašu resursiem, 311. pāns līgumā tas ir Un mēs vēlamies atgriezties pie šī panta bez atlaidēm un bez īpašiem noteikumiem. Kāpēc šajā krīzes situācijā mēs nepiekritam tam, ka būtu mazāk līdzekļu? Tas tāpēc, ka mēs esam pārliecināti, ka Eiropa tikai ar atbilstošu budžetu varēs risināt nākotnes izaicinājumus. Tikai tad, ja būs atbilstošs budžets, budžets, tikai tad Eiropas Savienība varēs īstenot tos uzdevumus, kas ir jāveic. Es domāju, ka izaugsmes un nodarbinātības jautājumus varēs atrisināt tikai tad, ja būs saprātīgs atbilstošs budžets. Ja budžets tiks iesaldēts vai būtiski samazināts, tas nevienam nepalīdzēs izkļūt no krīzes. Mums ir nepieciešams investīcijas reģionos, mums ir nepieciešami ieguldījumi izglītībā, kvalifikāciju nodrošināšanā. Mums ir nepieciešami ieguldījumi mūsu reģionos un mūsu cilvēkos, lai varētu veicināt mūsu ekonomiku. Valdību vadītāji visās sanāksmēs vienmēr pārāds papildus uzdevumus Eiropas Savienībai, izstrādā, definē jaunus uzdevumus un tāpat laikā katru gadu, katru reizi samazina šiem uzdevumiem nepieciešamos līdzekļus. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam valdību teikto, ka ir nepieciešama ambicioza Eiropas Savienības politika, un tad mums ir nepieciešams arī ambiciozs budžets. Mēs pieprasam pietiekami daudz līdzekļu tāpēc, ka uzskatām, ka Eiropas Savienības budžets var piedāvāt pievienoto vērtību Eiropas Savienības pilsoņiem. Eiropas Savienības budžets investē tajās jomās, kur dalību valstīs varbūt līdzekļi tiek samazināti. Pilsoņu interesēs. Gaidāmajās sarunās mēs būsim labi sagatavojušies un mēs aizstāvēsim pilsoņu intereses tautas pārstāvi Eiropas parlamentā, izstrādājot daudzgad finanšu schēmu, vēlas būt vienā līmenī ar padomi darboties viens otram pretī un kopā vienā līmenī. Un līdšanajā procedūra saistībā ar Eiropas parlamentu iesaistīšanu jau agrīnā laika punktā neatkarīgi no līguma situācijas. Tas, ka tas tika apsolīts, ka mēs tiksim savlaicīgi iesaistīti, tas ir ļoti pozitīvs signāls. Paldies par to un ceram, ka tādā veidā arī varēsim turpināt. Mums ir sarunu mandāts, mums ir daudzgad finanšu schēmas ziņojums, par to jau es runāju, mums ir arī saruna komanda, kur ir pieredzējuši budžeta eksperti. Eiropas parlamentā ir izveidota kontakta grupa, kuru es vadu, lai nodrošinātu iekšējās koordinācijas eh, struktūru. Ar Lisabonas līgumu Eiropas parlamenta priekšsēdētājs MFF sarunās saņem jaunu lomu, viņš piedalās tikšanās reizēs ar padomus eh, un komisijas priekšsēdētājiem, un šodien notiek viena no šādām sanāksmēm, kur trīs institūcijas cenšas saskaņot un tuvināt savas pozīcijas. Es vēlos teikt kolēģiem, kas sēž man blakus, ka es ļoti nopietni raugos uz šo pienākumu. Tas nav tikai tāds formāls elements, tas ir izšķirīgs uzdevums. Mana Eiropas parlamenta priekšsēdētāja mandāta laikā visi, kas mani pazīst, zina, ka es apņēmīgi strādāju un varat rēķināties, ka es patiešām darbošos. Un daudz pārstāvjiem ir tiesības noteikt balsojumu saistībā ar gada robežām un izdevumu kategorijām. Mēs izsmelsimies, izmantosim mūsu tiesības. Politikas saturu apspriež ekspertu jomās, ekspertu grupās un uh, tur galvenokārt ir iesaistīta komisija. Šajos jautājumos uh, Eiropas parlamentam ir lēmumu līdzpieņemšanas tiesības, kuras mēs aizstāvēsim. Jebkādi centieni atsevišķu politikas jomu, būtiskus elementus pieņemt finanšu ministru lokā un līdz ar to izslēgt Eiropas parlamenta līdzlemšanas tiesības nebūs pieņemams. Tas mums nebūs pieņemams, to es vēlos pateikt jau tagad, skaidri un gaiši sarunu iesākumā. Tas tagad ir skaidri pateikts. Un vēl pāris vārdi par šodienas programmu. Vispirms par izdevumiem. Mums ir nepieciešama nodarbinātība, izaugsme, lai izkļūtu no krīzes. Mēs gribam piedāvāt cilvēkiem drošu nākotni, bet, lai to varētu, Eiropas Savienības budžetam ir jābūt kā investīcija budžetam. Lielākā pievienotā vērtība pilsoņiem būs tad, ja Eiropas Savienības un nacionālajie budžeti viens otru savstarpēji papildinātu. Un Eiropas Savienības budžeta līdzekļi būtu jāizmanto tajās jomās, kur dalība valstis ir spiestas samazināt līdzekļus. Mums ir jāraugās, kur vislabāk ieguldīt naudu un par šo jautājumu mēs vēlamies noturēt šodien atklāts, atvērts debates. Eiropas parlaments neizvēlas top-down pieju. Mēs vēlamies bottom-up pieju, pieju no apakšu uz augšu, no decentralizētu uz centralizētu līmeni, un tieši tāpēc šodien šī konference ar jums, kolēģi, Eiropas parlamenta telpās. Mēs eh, nevis gribam pieturēties pie kaut kādiem konkrētiem jau noteiktiem skaitļiem, ne, mēs vēlamies uz rezultātiem vērstu pieju. Ir neto maksātāji, kas vēlas ietaupīt līdzekļus, bet ja šī nauda atkritīs, tad arī neto maksātāja valstis nespēs novērst to, ka būs mazāk veicinājuma reģionos, mazāk lauka attīstības, mazāk Erasmus studentu. Eiropas Savienības veiksmīgākās jomas būs tās, kuras visvairāk skars līdzekļu samazināšanu. Tāpēc nebūsiet pārsteigti, ka mēs Eiropas parlaments sakām, ka mums šāda veida politika nebūs pieņemama. Ir jāpadomā arī par to, ka Eiropas Savienības budžets pēdējos gados ir pieaudzis daudz mazāk nekā valstu budžeti dalību valstīs. Vēlos jūs lūgt to apspriest. Valstu budžetu pieaugums ir būtiski augstāks nekā Eiropas Savienības budžeta pieauguma likme. Tāpēc šie populistiskie pārmetumi pār Eiropas Savienības budžetu nav atbilstoši. Nav pamatot. Un tagad par pašu līdzekļiem. Mūsu daudzgas finanšu schēmas ziņojums eh, parāda, ka ieņēmumu un izdevumu sistēmas ir savstarpēji saistītas. Tāpēc mēs vēlamies, lai MFF sarunās tiktu apspriest arī jautājums par jauniem pašu līdzekļiem, un šāda pašu līdzekļu sistēma ir paredzēta Eiropas Savienības līgumā. 311. pāns Eiropas Savienības līgumā. Es atkārtošu. 311. pāns Eiropas Savienības līgumā. Tas nav 311. punkts MFF ziņā, bet līguma pāns. 311. pāns ir maz pazīstams, un tāpēc es vēlētos jums nolasīt šo pantu. Savienība nodrošina sev nepieciešamos līdzekļus, lai sasniegtu mērķus un īstenotu politiku. Budžets neskarot papildus īpašos izdevumus tiek finansēts no pašu līdzekļiem. Tas ir 311. pāns ES līgumā. Un to ir ratificējuši visi, arī neto maksātā valsts, cik man zināms. Un patiesi pašu resursi beidzot ļaus atlikt malā šo polēmiku starp neto maksātājiem un saņēmējiem. Tāpēc mēs atzinīgi sveicam jaunos uh, priekšlikumus, ko ir paudus Eiropas Savienības komisija par PVN un finanšu darījumu nodokli un pieprasam uh, lai visas iesaistās puses nopietni risinātu šos jautājumus. Šo sarunu novēršana nav iespējams risinājums mūsu trim institūcijām, un tāpēc lūgums. Mums ir jāapspriežas par visu. Vai par visu mēs gal galā vienosimies, tas jau ir cits jautājums, bet atteikties no šīm diskusijām tas nav mērķtiecīgi. Tagad visi šie punkti ir iekļauti darba kārtībā, un tas ka jūs kā valstu valdību pārstāvi, kā valstu parlamentu pārstāvi, kā Eiropas parlamenta kolēģi šeit kopā esat ieradušies, lai runātu par jautājumiem. Tas jau ir ārkārtīgi nozīmīgi un vērtīgi. Eiropas parlaments apzinības pilns pievēršās sarunām par nākamo daudzgadu finanšu schēmu un mēs Eiropas solidaritātes garā turpināsim strādāt, lai veicinātu inovācijas nodarbinātībā, izaugsmē, pētniecībā, izglītībā. Un Eiropas, Savienība, Eiropas Savienības budžets ir ļoti svarīgs, lai varētu īstenot vēlamos mērķus. Un kāds man pirms nāksmes teica, lūdzu, esiet draudzīgi. Un man šķiet, ka es esmu reaģējis uz uh, kolēģi pausto vēlmi. Lūdzu, premjerministrs kundze. Prezidents Šulcs, prezident... Uh, prezidents Šulcs, prezidents Barroso, Eiroparlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu pārstāv, ministri, komisāri, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos Dānijas prezidentūras vārdā pateikt paldies Eiropas parlamentam par šī pasākuma uzņemšanu savās telpās un arī paldies par ciešo sadarbību ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Un tieši šīs sadarbības rezultātā ir radusies arī šī konference. Es esmu ļoti priecīga šeit redzēt tik daudz nacionālo parlamentu deputātus Un es zinu no savas pieredzes to, ka ir ļoti svarīgi strādāt roku rokā ar nacionāliem parlamentiem visās Eiropas Savienības politikas, politikas jomās. Un es varu no savas puses apliecināt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas ciešāk sadarbotos ar visām ieinteresētām pusēm un lai kopīgi virzītu uz priekšu sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Ehm, ir eh, skaidrs, ka šīs sarunas notiek laika periodā, kad Eiropa saskars ar nopietniem izaicinājumiem. Un pēdējo gadu gaitā mēs esam pieņēmuši ļoti svarīgus un drosmīgus lēmumus gan Eiropas līmenī, gan arī valstu līmenī, lai ierobežotu valstu parādu krīzi. Un mēs esam guvuši arī rezultātus, bet dalībvalstu finanšu situācija vēl joprojām atrodas zem spiediena, un vēl joprojām dalībvalstīm mm, ir un būs jāsaskars ar eh, nozīmīgiem izaicinājumiem. Un mēs ļoti labi zinām, ka pietiek ar pāris gadiem, lai zaudētu ekonomisko uzticamību, bet ir vajadzīgs desmit gadus, lai to atkal atjaunotu. Vienlaicīgi mēs redzam, mēs, mēs, pieredz, mēs tagad piedzīvojam izaugsmi, bet tā ir lēna un arī darba vietu, jaunu darba vietu radīšana nenotiek ātri. Uh, Un eh, dem, demografiskā situācija un arī jaunās ekonomikas tikai sāsina šīs problēmas, un tāpēc mums ir jāstrādā, lai pātrinātu ekonomisko izaugsmi un arī radītu straujāk jaunas darba vietas. Un ir skaidrs, ka ātru risinājumu un vieglu atbilžu šiem jautājumiem nav, bet es tiešām ticu, ka jaunais finanšu ietvars dos mums iespēju pārstrādāt budžetu lietu tā, lai tas labāk atbilst nākotnes vajadzībām un ka mums izdosies panākt tādu uzrāvienu attiecībā uz ekonomiskās izaugsmas pieaugumu un jaunu darbvietu radīšanu. Un mums, mēs veidojam jaunu budžetu katru septiņus gadus, tā tad ir svarīgi, lai mēs to izdarām pareizi. Uh, Un šī budžeta veidošana ir arī iespēja mums, politikas veidotājiem, parādīt, kā Eiropas Savienība ir spējīga risināt svarīgas ekonomiskas problēmas, neskatoties uz krīzes situāciju. Man nav nekāda ilūzija, ka šīs sarunas būs vieglas. Tāpēc, ka jautājumi ir ļoti svarīgi un riski ir lieli, mēs šeit runājam par ļoti lielām naudas summām. Uh, Un tāpat arī visām pusēm ir savas īpašās intereses. No nu, ar šo situāciju mums jārēķinās. Bet tieši tāpēc mums ir jāspēj nodemonstrēt politiska griba un drosmi uzsākt konstruktīvu dialogu. Um, Skaidrs, ka sarunas par jauno finanšu um, ietvaru būs ilgas, būs paies vēl ilgāks laiks un noteikti vienošanās netiks panākta Dānijas prezidentūras laikā, bet es varu apliecināt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai šīs sarunas virzītu uz priekšu pēc iespējas straujāk mūsu prezidentūras laikā. Uh, Mūsu mērķis ir izstrādāt bāzi sarunu galētapam, tā lai mēs varam par šiem jautājumiem runāt 2012. gada jūnija um, samitām. Un pēc tam nonākt arī pie gala vienošanās līdz šī gada beigām. Uh, Dānijas prezidentūra eh, strādā un strādās ļoti nopietni Eiropas, eh, Eiropa padomas piešķirtā mandāta ietvaros. Un mēs esam jau uzsākuši diskusijas ministru līmenī. Mūsu mērķis ir mazināt uh, atšķirības eh, delegāciju pozīcijās un mēģināt nonākt pie kopsaucēja. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies iekļauties noteiktajos termiņos un panākt gala vienošanos līdz 2012. gada beigām. Un um, katrā ziņā uh, vienošanās Eiropadomē ir priekšnoteikums tālākām starpinstitucionālām sarunām. Uh, Um, Dānijas prezidentūra uztur ciešas kontaktas ar komisiju un Eiroparlamentu visos līmeņos, un mēs turpināsim šo sadarbību. Mēs uzskatām, ka cieši dialogs institūciju starpā ir ļoti svarīgs, ja mēs vēlamies nonākt pie gala vienošanās. Un man liekas, ka šodienas konference ir ļoti labs papildinājums šim dialogam. Uh, jo šī konference dod iespēju iesaistītajām pusēm izteikt savu viedokli atvērti un arī konstruktīvi. Tāpēc jau mēs esam šodien sanākuši kopā. Kā jau es teicu iepriekš, es vēlētos īpaši augsti mm, atzinību izteikt Nacionālo parlamentu deputātiem, un es esmu pārliecināta, ka tieši jūsu ieguldījums, kas balstās uz ļoti labām politiskās realitātes zināšanām, zināšanām būs ļoti nozīmīgs gan šajās diskusijās, gan tālākos lēmumos. Un es ceru, ka šodienas debatas dos mums labāku izpratni par pozīcijām, kādas ir dalību valstīm, un palīdzēs mums pietuvināt šīs pozīcijas 2012. gada otrajā pusē. Un pamatjautājums šodien ir. Uh, kāds, kādam tad jābūt Eiropas Savienības nākotnes budžetam? Un es esmu pārliecināta, ka mums starpā valda ļoti dažādi viedokļi, bet es vēlētos izmantot šo iespēju un pastāstīt jums par manu skatījumu uz mūsu budžetu. Pirmām kārtām mums ir jāraugās, lai Eiropas Savienības budžets um, veicinātu izaugsmu un darba vietu radīšanu labāk nekā tas tiek darīts šodien. Tam būs nepieciešama politiskā drosme pārbīdīt uh, fondus, lai uzlabotu Eiropas um, ražot spēju un arī konkurēt spēju. Piemēram, es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir vairāk ieguldīt pērniecībā un inovācijās, lai nodrošinātu Eiropas Savienības konkurēt spēju pasaules ekonomiskajā kontekstā. Otram kārtām mums ir nepieciešams zaļāks Eiropas Savienības budžets. Mums ir jāņem vērā vīdes vajadzības, klimata pārmaiņas arī dzēn, un tas ir jāiestrādā jāizstrādā kā svarīgs elements visās programmās. Trešām kārtām solidaritāte ir ļoti svarīgs princips. Uz tā, uz šī principa arī jābalstās Eiropas Savienības budžetam, un mums ir jāatbalsta mazāk um, pārtikuši Eiropas Savienības reģioni. Uh, Ceturtām kārtām, tagad, kad resursi ir ierobežoti, mums ir jādomā, kā Eiropas Savienības budžets varētu dot pievienoto vērtību katram eiro, ko mēs iztērējam, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams radīt jaunu darba kultūru un arī vērtējumu kultūru, kur salīdzinošie rādītāji un indikātori ir neatņemam sastāvdaļa. Tāpat mums arī ir e, jāslēdz tās programmas, kas nedod vēlamos rezultātus. Uh, Tāpat mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu efektīvu finanšu pārvaldījumu. Mums ir jāparāda pilsoņiem, ka tā nauda, kas ir iztērēta ES līmenī, ir labi iztērēta nauda. Un šajā kontekstā mums ir jāvienkāršo procedūras un noteikumi. Un birokrātijai nevajadzētu būt par šķērsli efektīvai politikas īstenošanai. Un visbeidzot, Eiropas Savienības budžeta finansēšanai ir jābūt caurskatāmai un taisnīgai. Un es vēlēto šeit paskaidrot, kas ir taisnīgums. Taisnīgums, manuprāt, nenozīmē taisnīgu resursu atgūšanu, kad katra dalībvalsts ir kā pārņemta ar savu neto pozīciju. Es ar taisnīgumu saprotu to, ka dalību valstis ar apmēram līdzīgiem ieņēmumiem ap, arī iegulda budžetā apmēram līdzīgas naudas summas. Solidaritāte ir ļoti svarīgs ēzes budžeta princips un skaidrs, ka eh, bagātākajām valstīm ir jāiemaksā budžetā vairāk kā mazāk pārtikušām eh, valstīm, jo no tā beigu galā iegūsim mēs visi. Un es patiešām ticu šiem principiem un es esmu pārliecināta, ka to ievērošana nodrošinās to, ka mūsu Eiropas Savienības budžets būs pietiekams nākotnē, lai risinātu izaicinājumus un problēmas. Bet tas ir tikai mans viedoklis, un es varu jums apliecināt, ka Dānijas prezidentūra uzklausa visus viedokļus, un beigu galā es esmu pārliecināta, mēs nonāksim pie budžeta, kas būs apmierinoši visiem. Un šodienas konference ir iespēja mums visiem, visiem galvenajiem dalībniekiem iesaistīties diskusijā par to, kas ir paši svarīgākie principi, uz ko jābalsta Eiropas Savienības nākotnes budžets. Šodien mums ir iespēja uzklausīt viedokļus, un es ceru, ka šodienas diskusija par jaunajiem pašu resursiem un daudzgadu finanšu ietvaru mm, novedīs pie ļoti konkrētiem priekšlikumiem un palīdzēs mums izstrādāt optimālu budžetu. Kā jau es teicu, kā prezidentūra, mēs uzklausīsim ļoti rūpīgi visas diskusijas, un šīs diskusijas tad arī būs nopietnas ieguldījums prezidentūras tālākā darbā pie daudzgadu finanšu ietvaru. Paldies par uzmanību! Es novēlu visiem veiksmīgu dienu! Bitte, Herr Präsident Barroso. Thank you. Uh, President Schulz, Prime Minister. Paldies, prezident. Paldies, priekšsēdētāj Šulc. Paldies, uh, premjerministre. Kolēģi, viesi. Vēlētos arī sirsnīgi sveikt jūs visus komisijas vārdā. Vēlos pateikties priekšsādātājam Šulcam un premjerministrei Toringai Šmitai par lielisko sadarbību organizējot šo otro augsta līmeņa konferenci par daudzgadu finanšu schēmu. Es priecājos redzēt tik plašu dalībnieku loku, citu starpā arī Eiropas un nacionālos parlamentāriešus un revīzijas palātas pārstāvis, ekonomiskās un sociālo lietu komitejas un reģionu komitejas pārstāvis. Jūs visi esat svarīgas ieinteresētās puses Eiropas Savienības izdevumos un resursos, un jūsu ieguldījums ir absolūti svarīgs, lai nodrošinātu ne tikai šī saruna procesa veiksmi, bet arī, un tas ir jo svarīgāk, īstenojot šī finanšu ietveroja finanšu schēmas mērķus. Tātad ieguldīt izaugsmē mūsu ekonomikai ieguldīt darba vietu radīšanā mūsu pilsoņiem. Pēdējo nedēļu laikā ir bijusi mazāka spriedze Eiropas ekonomikā nekā pagājušā gada otrajā pusē, bet krīze vēl nav beigusies, un līdz ar to nevaram slīgt pašapmierinātībā. Palielinātā stabilitāte dod mums iespēju koncentrēties uz to, kas ir tiešām nepieciešams Eiropas ekonomikai - izaugsme un darba vietas, ilgtspējīga izaugsme, iekļaujoša, ilgtspējīga, vieda izaugsme un investīcijas ir ļoti svarīgs komponents šīs izaugsmes veicināšanā. Varam teikt, ka izaugsmēji esam izstrādājuši Eiropu 2020 stratēģiju un investīcijām mums ir MFF, daudzgadu finanšu schēma. Visas dalībvalstis ir apvienojušās īstenot šo stratēģiju. To sauc Eiropa 2020, un tā ir visaptaroša atbildi uz Eiropas Savienības izaicinājumiem. Es priecājos, ka nesenajā Eiropa padomē vad, valstu un valdību vadītāji apstiprināja piecus mēķus līdz 2020. gadam, kas būtu jāsasniedz, un apstiprināja arī konkrētās prioritātes 2012. gadam, kā komisija ierosināja savā ikgadējā izaugsmas pārskatā. Es domāju, ka šīs schēma, šis eh, ietvers ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai sasniegtu 2020. gada stratēģijas mērķus. Tātad mums ir jānodrošina arī atbilstoša saskaņotība, jāpiedāvā arī investīcijas. Lēmumu, ko mēs pieņemsim šodien, tie noteiks arī mūsu spējas sasniegt izvirzīto mērķi, radīt gudru, ilgtspējīgu, iekļaujošu ekonomiku nākamo septiņu gadu laikā. Komisijas piedāvātais budžets ir ambiciozs, inovatīvs, ar skatu nākotnē, un šobrīd, kad nacionālajie budžeti saskaņas saskars ar spiedienu, šī schēma nemaksās nodokļu maksātājiem vairāk nekā šobrīd. Ar tādu pašu naudas summu, kā šobrīd mēs cenšamies nodrošināt, lai mēs koncentrētos uz reālu Eiropas līmeņa pievienoto vērtību un papildināmību. Investējot infrastruktūrā, tīklos, pētniecībā, Eiropas mērogā, Eiropas Savienības budžets novirzīs resursus, kas palīdzēs pabeigt izveidot iekšējo tirgu, palielināt mūsu efektivitāti, atbalstīt mūsu ekonomikas ilgtspēju. Eiro, ko mēs iztērējam Eiropas Savienības budžetā, var ietaupīt vairākus eiro nacionālos budžetos, izmantojot sinerģijas un mēroga ekonomiku, un tas var veicināt arī privātās, tad nodrošināt to, ka arī privātiem izdevumiem ir lielāka ietekme. Tas ir tāpēc, ka Eiropas budžets ir budžets investīcijām, vēlos to vēlreiz uzsvērt, jo dažkārt Eiropas budžetu uzskata par budžetu tekošajiem izdevumiem. Tas ir kļūdaini. Tātad šeit jau mēs nerunājam par izdevumiem Briselē. Būtībā Tas sasniedz mūsu pilsētas pilsoņus visā Eiropā. Šis budžets atbalsta pri, projekts un prioritātes visā Eiropas Savienībā un saskaņā ar Eiropu 2020 izaugsmas stratēģiju. Mēs visi zinām, ka tā tas ir kohēzijas politikas gadījumā, un mēs pārskatīsim ietveru, vienkāršosim programmas, lai balstoties uz um, politiku kā vienu no galvenajiem instrumentiem, investējot izaugsmē un darba vietās. Bet šodien vēlētos parunāt par galvenajiem piemēriem, kādas ir prioritārās jomas šajā budžetā - pētniecība un inovācijas, izglītība un Connecting Europe instruments, tātad uh, infrastruktūras savienošanas instruments. Vispirms joma, kam pievērš īpašu uzmanību pētniecību un inovācijas. Investīcija šajā ziņā ir ekonomikas nodrošināšana. Tad mēs runājam par konkurētspēju, darba vietu radīšanu. Tās valstis, kas konsekventi ir investējušas pētniecībā un inovācijās, ir labāk pārcietušas krīzi nekā tās, kas iepalika šajā jomā. Pētniecība un inovācijas dod mūsu uzņēmumiem konkurentspējas priekšrocības un nodarbinātības izaugsme pētniecības un attīstības jomā ir augstāka nekā citos sektoros. Ja Eiropa vēlas palikt pasaules līderis, tad mums ir nepieciešama nacionālie finansēšanas instrumenti, struktūras, privātie uzņēmumi un arī Eiropas finansējumam ir jāsadarbojas kopā. Bez Eiropas mēroga, bez sinerģijām Eiropas līmenī mēs nevarēsim konkurēt, mēs nevarēsim konkurēt nodrošināt tādu pašu līmeni kā mūsu konkurenti. Pasauli dramatiski mainās un mums ir nepieciešams apvienot mūsu resursus. Investīcijas Eiropas līmenī nozīmē to, ka mēs strādājam kopā, lai stātos pretī izaicinājumiem, piemēram, lai uzlabotu veselības aprūpi, padarītu zaļāku mūsu transportu, uzlabotu arī ekonomikas eh, citus sektorus. Tātad potenciāls ir milzīgs. Ir jāuzlabo arī mūsu pārtikas drošība nodrošinājums ar pārtiku. Tāpat mums ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu inovācijas Eiropā. Nepietiek tikai ar lieliskām idejām, ir jānodrošina arī apstākļi, lai eiropieši savas idejas varētu pārvērst uzņēmēja darbībā un darba vietās, līdz ar to ir jāuztur augsts ambīciju līmenis Eiropas pētniecības un inovāciju jomā. Šis priekšlikums, ko mēs saucam apvārsnes 2020, 80 miljārdu eiro apmērā, tas ir milzīgs un būtisks ieguldījums mūsu nākotnē. Nākamais jautājums - izglītība. Līdz 2020. gadam mēs lēšam, ka apmēram 35% darba vietu būs nepieciešams augstas prasmes, kvalifikācijas, inovatīva domāšana, un arī izglītības sistēmai būtu jāpielāgojas. Komisija jaunajā periodā ir piedāvājusi jaunu Erasmus visiem programmu. Balstoties uz Erasmus programmas veiksmi un reputāciju, tādējādi 5 miljoniem iedzīvotāju būs iespējas studēt ārvalstīs, un Erasmus palielinātājs aptvērums atspoguļo komisijas ambīcijas ieguldīt jauniešu izglītībā un apmācībā. Mēs piedāvājam 90 miljārdu investīciju šajā jomā, kas eh, tātad ir, varētu divkāršot jauniešu skaitu, kas varētu gūt labumu no šīs svarīgās Eiropas programmas. Izglītības sistēmas, protams, ir nacionālās kompetences joma, bet pievienotā vērtība, ja jauniešiem ir iespēja mācīties strādāt ārvalstīs, tas palīdz pilsēņ, pilsoņiem iegūt labākas prasmes, atver viņiem jaunas durvis, mudina īstenot mobilitāti. Transporta, enerģijas, IKT, brīva kustība Eiropā, to mēs saucam par Connecting Europe instrumenti. Šeit piedāvājam 50 miljardu eiro finansējumu trūkumi šajā sektorā liedz er, vienotajam tirgum pilnībā darboties, izpildīt pilnu potenciālu. Mums ir jāizpilda šie trūkumi, jānodrošina vieglāka pārvietošanās, tirzniecība, uzņēmēja darbība arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Mūsu mērķis ir pārvarēt uh, nacionālos budžeta aploksnes un veidot tādu investīciju dinamiku, kas dotu labumu visam iekšējam tirgumam piemēram, enerģijas starpsavienojumi. Varbūt, ka ir nepieciešams Eiropas investīcijas vienā dalībvalstī, lai tādajādi eh, varētu iepludināt šajā energotīklā arī citu valstu atjaunojamo enerģiju. Tātad es domāju, ka tas ir iespējams, ja mums būtu šāda tīkla Eiropas līmenī. Un komisijas priekšlikums uh, parāda, ka mēs īstenojam Eiropas pieeju, risinot šos kopīgos jautājumus ar Eiropas Savienības budžetu, un tas ir guvis atbalstu no vairākiem Eiropas līderiem. Šis instruments ir joma, kur inovatīvu finanšu instrumentu izmantošana var panākt izmaiņas, piesaistot privātā sektora investīcijas un maksimizējot Eiropas Savienības budžeta ietekmi un sadarbību ar citām struktūrām Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi, piemēram, Eiropas Investīcija banka. Šī mēneša sākumā Eiropas līderi atbalstīja manu priekšnu, priekšlikumu uh, vērtspapīru pilotu programmai. Tātad komisija tādajādi ceļ, cer uh, bruģēt ceļu sistemātiskākai šīs pieejas izmantošanai. Šīs, uh, šie vērtspapīri varētu palīdzēt izveidot kritisko masu finansējumam, kas ir nepieciešams, lai finansētu plaša mēroga projektus ar mērķi stimulēt ekonomisko izaugsmi. Vēl viens mūsu priekšlikums - tēriņu programmu vienkāršošana. Esam ieklausījušies tajos, kas teica, ka pārmērīgi sarežģīti noteikumi kavē finansēšanas iespēju izmantošanu. Reaģējot uz to, komisija piedāvā radikālu vienkāršošanu finanšu ietverā, un mēs ceram, ka citas institūcijas un dalībvalsts atbalstīs šos centienus. Mēs visi zinām, un es varu to godīgi pateikt, ka teorētiski visi atbalsta vienkāršošanu, neviens nekad nav piedāvājis sarežģīšanu, bet runājot par detaļām, bieži vien atkal visi nāk lejā ar konkrētām normām, konkrētiem noteikumiem, un tas atstāja negatīvu ietekmi ne tikai uz budžetu, bet arī uz to, kā Eiropas pilsoņi uztver mūsu budžetu, un līdz ar to to ir grūti saprast. Kopumā komisija piedāvā vairāk kā 120 vienkāršošanas pasākumus, vienkāršojot eh, noteikumus eh, finansējumu piešķiršanā maziem vidējiem uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem, studentiem, zinātniekiem un citiem. Mm -hmm. Tātad tiek samazināts programmu skaits, ir lielāka saskaņotība, skaidrāki noteikumi, skaidrāki mērķi un indikātori, vienkāršoti granti un arī mēs ātrāk nodrošinām maksājumus. Tie ir konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu gludāku, ātrāku piekļuvu Eiropas Savienības finansējumam, tā lai naudu varētu efektīvāk mobilizēt un tādajādi uh, veicināt Eiropas ekonomikas izaugsmi un radīt darba vietas. Tas ir visu interesēs, un mēs cieši raudzīsimies un regulāri arī ziņosim par šo pasākumu īstenošanu. Uzticamība arī ir mūsu priekšlikuma centrā. Uzticamība un ilgtspējība. Mēs esam piedāvājuši pašu resursu sistēmu kas ļautu Eiropas Savienībai nodrošināt caurskatāmu un ilgspējīgu finanšu sistēmu. Mūsu pašu resursu priekšlikumi, balstoties uz finanšu darījumu nodokli un modernizētu PVN resursu, nodrošinātu taisnīgu ietekmes sadalījumu starp dalībvalstīm. Tas arī sociāli vienlīdzīgāks instruments, ņemot vērā plašākos centienus pārcelt nodokļu slogu no darba spēka uz eh, nodokļu uzlikšanu. Un svarīgi arī ir tas, ka mūsu priešlikumi būtiski samazinātu dalību valstu nacionālā kopienākuma ieguldījumu iemaksas savienības budžetā. Daži tad aplēs liecina, ka samazinājums nacionālajā, nacionālajos, nacionālajās iemaksās tātad varētu būt par 50% šis samazinājums. Es, protams, neiedziļināšos detaļās. Es zinu, ka Levandovska kungs, komisārs Levandovskis arī sīkāk stāstīs par šo jautājumu, paskaidros jums arī argumentāciju šī priekšlikuma pamatā. Pašu resursi, kā jau teica priekšsādātājs Šulcs, nav jauna ideja. Līgumā tas ir skaidri pateikts. Eiropas Savienību finansē no pašu resursiem. Mums vajadzētu reformēt šo sistēmu, kas šobrīd ir pārāk sarežģīta un ir novecojusi. ņemot vērā jau pieredzi, kāda man ir bijusi dažādās kapacitātēs, gan kā komisijas priekšsādātājiem, gan valsts valdības pārstāvim, ir, protams, sarežģīti šie, šie sarunas momenti un arī integrācijas procesi. Tāpēc es domāju, ka tas varētu nodrošināt arī konsolidāciju ne tikai caurskatāmību, bet arī patiešu šādu kopīgu un garu. Situācijā, kad eh, svarīgs ir katrs eiro, mēs darām visu iespējamo, lai budžets būtu efektīvs un resursi netiktu šķērdēti. Mēs uzraugām institūcijas un mehānismus visos līmeņos, kas īsteno budžetu. Tad, kad institūcijas ir vājas un efektīvu pārvaldību nevar nodrošināt, tad mēs veiksim pasākums, pārtraucot līdzekļu izmaksāšanu. Es saprotu, ka tas nav populārs lēmums, bet tas ir nosacījums, lai nodrošinātu uzticamību. Mums ir arī makroekonomiskie nosacījumi attiecībā uz pārmērīgu deficītu. Tas ir svarīgi, jo budžeta efektīva izmantošana ir tad, ja ir makroekonomiskā stabilitāte, ja nav struktūrālo nelīdzsvarojumu. Uh, e pārmērīgās deficītas procedūras. Par tām ir vienojušās visas dalībvalsts, un tās būtu jāpiemēro konsekventā veidā. Mūsu mērķis ir veicināt uzticību ekonomikai, radot nosacījumus izaugsmē un darba vietām. Domājot par turpmākiem soļiem, es priecājos, ka labs progress ir panākts Dānijas prezidentūras laikā attiecībā uz sagatavošanās darbu par sektorālo priekšlikumu paketi Komisija cieši sadarbojās ar prezidentūru, gatavojot visus sarunu elementus un vēlos pateikties premjerministrei Tornigai Šmitai par viņas personīgo iesaisti šajā procesā un vēlējos īpaši pateikties par viņas komentāriem par šīm saistībām šo apņēmību sadarboties ar mums un Eiropas parlamentu. Es zinu, ka premjerministres Torninga Šmites uh, personīgā iesaiste, tad, tad, tad es domāju, ka mums vajadzētu institūcijām laipni vienam pret to izturēties. Un, protams, mēs sagaidām arī ciešu sadarbību ar padomi, gaidot Eiropā domas sanāksmi jūnijā. Mēs rēķināmies un paļaujamies uz dalību valstu konstruktīvu iesaistīšanos, lai panāktu vienošanos līdz gada beigām. Un mēs gaidām, ka arī Eiropas parlaments aktīvāk iesaistīties šajās diskusijās, lai uzturētu augstu ambīciju līmeni, diskutējot un apsprinot šo paketi. Un es zinu, ka priekšsēdētājs Šulcs arī ir personīgi iesaistījies šajā darbā. Mēlos pateikties viņam par to. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments netiktu informēts tikai ex post. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments tiktu informēts ex ante un lai mums būtu konstruktīvas sarunas. Es priecājos, ka komisijas priekšlikumu uzņēma kā labu pamatu sarunām. Pat tie, kas, godīgi sakot, varbūt nav entuziastiski noskaņoti par mūsu priekšlikumu, uzskat, ka tas ir labs, uzticams pamats sarunām. Nākamo mēnešu laikā mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šis budžets nodrošina iespējas investīt spēcīgā un konkurētspējīgā Eiropā, kas būtu budžets, kas darbotos Eiropiešu mūsu pilsoņu labā. Paldies! Much, paldies, eh, priekšsēdē Barozo kungs, paldies, premjerministra Tornieku Šmits kundze. Es domāju, ka pēc trim dzirdētajām uzrunām Varbūt būs nepieciešams īsts pārtraukums. Paldies par uzmanību. Un paziņoju, ka šī konference ir atklāta, atvērta. Paldies premjerministrei Tornieku Šmitskundzei un Eiropas komisijas priekšsēdēm Barozo kungam un veiksmīgas diskusijas jums šodien. Paldies!

Please take your seats. We are going to start the first. Dāmas un kungi, aicinu ņemt vietas. Sāksim pirmo paneļu diskusiju. Aicinu eh, Hansens kundzi un Mavrianis kungi ierasties šeit pie manis. Please take your seats. Lūdzu, ieņemt vietas. Sāksim. Si vous prenez vos places et que vous permettez, on va. Vai jūs lūdzu ņemt vietas, lai mēs varētu sākt? Sāksim šo konferenci. Paldies! Pēc eh, trim sākotnējām uzrunām no eh, triju priekšsēdētāju puses tagad mēs uh, uzsāksim konferences darbu. Šī ir otrā konference par daudzgad finanšu schēmu un pašu resursiem. Bija jau pirmā konference, kas notika pagājušā gada oktobrī. Un šī konference notiek brīdī, kad tiek uzsāktas eh, diskusijas par iesaistītajām, starp iesaistītajām institūcijām, un šī konference kalpos sarunu tālākajiem mērķiem, lai uzklausītu ieinteresēto pušu argumentus un lai parādītu arī šos jautājumus plašākai sabiedrībai. Ir 40 divi valstu parlamentu pārstāvji no 21 dalību valsts, mums ir arī Eiropas parlamenta deputāti, kā arī padomas un komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju un struktūru pārstāvji. Diskusijas notiks divās daļās. Vispirms par ieņēmumiem, tostarp par pašu resursiem, un pēc tam vēlāk šo pēcpazienu tiks apspriesti izdevumi Secība ir ļoti loģiska. Vispirms runās par ieņēmumiem, lai pēc tam varētu runāt par izdevumiem. Diskusijas notiks par uh, noteikumiem, par skaitļiem un varbūt arī par politiskiem aspektiem un Eiropas Savienības prioritātēm gaidāmajos gados. Pēc aptuveni gada komisija sagatavos pirmo budžetu 2000. 14. 2020. gada finanšu plānu pirmajam gadam. Jums eh, ir dokuments uz galda. Un tātad šī, šis formulārs ir jāizpilda, ja jūs vēlaties izteikties. Protams, norādot jūsu vārdu, uzvārdu un uh, iestādi, kur jūs pārstāvat un lūdzu arī norādīt, vai jūs vēlaties izteikties šorīt vai šo pēcpusdienu. Tātad par ieņēmumiem vai par izdevumiem. Var, protams, atzīmēt abas, uh, abas lauciņas, gan no rīta, gan, no pēc, gan pēcpusdienā, bet tad atkarībā no pieteikumu skaita un no laika, cik mums būs, mēs uh, centīsimies eh, šo pēcpusdienu dot uh, vārdu tiem dalībniekiem, kam nebūs bijusi iespēja izteikties no rīta. Un uh, zāles uh, apkalpojušais personāls uh, pēc brītiņa izies cauri zālē, lai savāktu šīs veidlapas. Kā jau ierasts, Eiropas parlamenta sanāksmēs aicinu jūs izteikties uh, ievērojot laika robežas. Man lūdzu būt laipnam, bet tāpat laikā stingram, nevienmēr tas ir viegli, bet centīšos. Un jums tiek dotas divas minūtes komentāriem. Lūdzu, sagatavoties tā, lai jūs varētu ievērot noteikto termiņu. Un vēlos arī noteikti pateikt, ka sabiedrība var klausīties šo konferenci tīmekļu vietnē un Europe by Satellite. Ja kāds vēlas iedzērt asīt kafijas, tad uh, tā ir zāles uh, ārpuse un uh, lūgtu kafiju dzert ārpuse un nenest iekšā krūzītes. Un tā, pirmais panelis. Pirmā paneļa diskusija kur piedalās Andrejam Smavļonakis kungs, kas ir ārlietu viceministrs no Kipras. Tālāk Evas Kiers Hansens kundze, Dānijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētāji, Januš Levandovski kungs, kas ir komisārs, un Anna Jensens kundze, kas ir līdz referente par pašu resursiem no Eiropas parlamenta. Un kas pārstāvēs Žanu Luku Dehānu, kas ir otrs līdz referents par šo jautājumu. Viņi ieradīsies pēc brīža. Un visu pirms vārds Janušam Levandovski komisijas vārdā lūdzu. Thank you, Chairman. Thank you for... Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par šo iespēju uzrunāt eh, parlamentu deputātus, vēlētas personas no 27 valstīm. Un mēs šodienas konferences sākam runājot par ieņēmumiem. Uh, un ieņēmumu daļa eh, parasti nav tik plaši diskutēta kā izdevumu daļa. Un jāsaka, ka mēs esam piedāvājuši gandrīz vai revolucionāru pārmaiņu no komisijas puses, un tāpēc es esmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju, kur mēģināšu visu izstāstīt. Es domāju, ka ir ļoti vērtīgi laiku pa laikam ieskatīties līgumā, kā to darīja arī prezidents Šulcs, un tas ir līguma 311. pants, kur ir skaidri un gaiši pateikts, ka budžets tiek finansēts pilnībā no pašu resursiem. Tas nav uzrakstīts tikai tā likuma garā, te ir skaidri un gaiši noformulēts, kā būtu finansējams Eiropas Savienības budžets, un mums to vajadzētu paturēt prātām. Pāriem tagad pie nākamā slaida. Un tur mēs redzam, ka realitāte līdz 2011. gadam bija mm, pilnīgi cita, ļoti atšķirās no līgumā noteiktām. Un te jūs redzat, kā veidojas ieņēmumi, kopš pašiem Eiropas Savienības budžeta pirmsākumiem 60. gadu vidū, 70. gados, ja jūs, jūs redzat šo uh, zaļo sadaļu, tātad tradicionālie paša resursi, iekļaujot muitas ieņēmumus. Uh, principā stipri mazs tas budžets ir, un tad 80. gados un vēlāk jūs redzat iezīmēt šo sadaļu zilā krāsā uz PVN balstītu pašu budžetu jūs e, šeit, paš, pašu resursus jūs redzat. Un pēc tam pēc 80. gadiem, 90. gados eh, budžets, kas balstās uz NKI pārskaitījumiem no galvaspilsētām uz centru. Un, uh, Um, Rostovs kungs arī šajā sakarā ir izteicies, un šeit tātad jūs redzat 90. gadu situāciju, kad pašu resursi, tātad budžeta ieņēmumi, principā balstās uz NKI. Bet šeit mēs runājam par reāliem budžetiem, par budžetiem, par ko ir nobalsots, Un eh, mēs redzam, ka 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, tad dāsnums šeit parādās tad, um, mazāk par vienu procentu attiecībā uz reāliem izdevumiem. Uh, Tātad izdevumi līdz 2011. gadam ir zem 1%. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā slaida, kādus grozījumus mēs ierosinājām 2011. gada jūnija mēnesī. Tātad E, mēs grasamies pielikt punktu e, statistiskajam PVN, e, sākot ar 2014. gadu, un mēs gribam ierosināt divus pašu resursus - jaunu PVN un finanšu darījumu nodokli. Bet šeit svarīgi ir izdarīt Te ir izdarīts arī ietekmes izvērtējums, un rezultātā esam nākuši klajā ar šiem diviem jauninājumiem. Tāpat ir iespējams arī korekcijas un vienkāršošanas procedūras, lai padarītu visu šo procesu tādu vieglāk saprotamu. Tātad es tagad pastāstīšu par eh, PVN pašresursu. Tad šis jaunais PVN nodoklis būs harmonizētāks, vienkāršāks. Uh, Un mēs principā mēģinam padarīt šo PVN sistēmu visā vienotā tirgu efektīvāku. Un šis ir viens no notokļiem, kas patiešām balstās uz vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalību valstīm. Un šis eh, priekšlikums. Mm, eh, stājas eh, spēkā, principā tūlīt varētu teikt, mēs esam izdarījuši jau sākotnējos aprēķinus, maksimālā daļa tā kā būtu 2%, bet beigu galā mēs esam nonākuši po, pie 1%, kas tiek iekasēts kā standarts no dalību valstīm tik daudz par PVN, tagad par finanšu darījumu nodokli. E, šeit ir atšķirības dažādās dalību valstīs. Mēs vēlamies plašas bāzes nodokli un e, mēs vēl, vēlamies e, arī tad prezentēt šo jauno nodokli un uzsākt diskusijas. Un šeit mēs domājam ne tikai par vērtpapīriem, bet arī par tarifu likmēm. Uh, 0,1% un 0,02 no vērtspapīru kopējās tirzniecības apjoma. Un divas trešdaļas tad nonāk Eiropas Savienības budžetā un viena trešdaļa nacionālā budžetā, kā ieņēmums nacionālā budžetā. Un es nevēlos tagad detalizēt runāt par visiem šiem principiem, bet <clears throat> ir svarīgi apzināties, cik daudz Eiropas nodokļu maksātāji ir ieguldījuši visos šajos glābšanas pasākumos. Uh, Un tāpēc mēs esam harmonizējuši šo finanšu darījumu nodokli, balstoties arī uz dažādām nacionālām iniciatīvām. Un mēs e, zinām, ka Eiropas Savienībā ir pat desmit dažādi šie nodokļu veidi. Ļoti svarīgi ir paturēt prātā, ka šis nodoklis aizstāja nacionālo iemaksu. Mēs nedomājam to palielināt. Un e, arī Barozo kungs e, pieminēja to, ka ļoti svarīgi ir atbalstīt ilgtermiņa ieguldījumus, un šeit mēs runājam par darījuma nodokļiem, tātad mēs runājam par īstermiņa pasākumiem, tie jāskat kopā ar ilgtermiņa pasākumiem. Tagad par aprēķinu pamatu. Šeit mūsu aprēķins ir šāds apmēram 57 miljārdi eiro mēs domājam e, iekasēt šādā veidā. Um, Un situācija būs šāda, ka, piemēram, e, franču kāds uzņēmums, tad, tad kurš veic, kur, kuram ir tirzniecības uh, tad mēs šeit runājam par nodokli tikai finanšu institūciju starpā. Tātad bankas, dažādas finanšu institūcijas, pensiju fondi un tam līdzīgi. Mēs šeit nerunājam par mājasaimniecībām, par nodokļu uzlikšanu mājasaimniecībām, privātiem aizņēmumiem. Tātad atgādināšu, tad, tad mēs runājam par uzņēmumu. Tātad Francijas kāds finanšu uzņēmums um, caur Frankfurti noslēdz darījumu ar Zviedru uzņēmumu. Uh, Tā tad šeit ir iesaistītas divas valstis, un mēs balstam savus aprēķinus 2010. gadam uz to, ko mēs eh, no situācijas Eiropas ehm, vērtspapīru tirgu un starptautiskā kontekstā. Tātad mēs te balstamies uz pieņēmumu, protams, tas ir tīri hipotētiski Un šeit jūs redzat skaidļus, kā tam vajadzētu veidoties. Ir labi, svarīgi apzināties, ka 2010. gadā mēs balstamies uz reāliem statistikas specifiskiem datiem, bet pieņemot, ka um, darījumu nodoklim būs zināma ietekme, mēs esam jau samazinājuši ieņēmumu bāzi 2010. gadam par 70%, un mēs eh, pieņemam, ka tas ietekmēs tirzniecības apjomu attiecībā uz derivatīviem, piemēram, tādiem nu, smalkākiem finanšu produktiem, arī uz obligācijām. Un e, šeit jūs redzat pamatu aprēķinam 38. E, tātad būtu iekasējumi izmantojot ieņēmumus 2010. gadā, 50 4 līdz 2020. gadam no 81, bet atgādināšu, ka viena trešdaļa nonāk nacionālajā budžetā. Un es vēlos atgādināt, ka mēs uzliekam nodokli divām pusēm visā šajā operācijā. Tātad institūcijas, kas ir reģistrētas finanšu jomā Eiropas Savienībā, un tālāk jūs redzat mūsu uh, aprēķinu, kas ir optimistiskāks kā tas, ko mēs prezentējam jūnija mēnesī, bet mēs varam sagad, sagaidīt eh, dalībvalstu ieguldījumu samazinājumu par apmēram 50%. Un nākamajā slaidā jūs redzat precīzāk, kā tas sadalās pa dalībvalstīm NKI, tad Vācija, Francija, apvienotā karalista. Eh, visas valstis šeit ir norādītas. Tad, tad, Tad, tad viena tumšākā krāsa un gaišākā, gaišāk zilais. Kas tas būtu tas ieguldījums, kas, kas nāktu no eh, finanšu, no ieņēmumiem no finanšu nodokļa, darījuma nodokļa. Un šeit jūs redzat skaitļus attiecīgi valstīm, Nīderlandai, Polijai arī mazākās valstis, kas ir neto saņēmējas pārsvarām. Bet es te es jau teicu, ka mēs šeit balstamies uz pieņēmumiem. Un šeit jūs redzat, kā tas viss varētu darboties līdz 2020. gadam. Tātad šis finanšu transakcijas nodoklis, kas aizstāja NKI, tātad šo oranžo daļu beigās jūs redzat šajā slaidā. Uh, Nu, man tagad nav laika daudz runāt par korekciju mehānismu. Bet, mm, principā, es vēlējos vairāk parunāt par finanšu darījumu nodokli. Un varbūt mēs varam tad parunāt par korekcijām diskusiju gaitā. Paldies! Thank you very much, Mr. Commissioner. Mr. Paldies, komisāra kungs! Tagad vārds tiek dots Kipras Eiropas lietu ministra vietniekam Marjāmines kungam. Paldies! Kolēģi, deputāti, man ir liels gods un prieks būt šeit šodien kopā ar jums. Vispirms vēlētos paust pateicību parlamentam Dānijas prezidentūrai, Eiropas komisijai par otrās konferences organizēšanu par MFF. Sarunas notiek krīzes apstākļos. Krīze ir atstājusi ietekmi uz mūsu sabiedrību un ekonomiku, un nākamais MFF būs ļoti izšķirīgs stūrakmenis mūsu, mūsu nākotnē. Diskusijās vajadzētu koncentrēties uz galvenajiem elementiem - tātad taisnīgums, godīgums, caurskatāmība un mūsu kopīgie mērķi būtu jāņem vērā. Mēs nedrīkstētu runāt tikai par uh, budžeta aspektiem, jāskatās daudz tālāk. Eiropas Savienības budžetam būtu jānodrošina izaugsme un konkurētspēja visā Eiropas Savienībā. Mūsu diskusijām uh, galvenokārt jābalstās uz vajadzībām un ambīcijām. Tās nedrīkstētu būt debates, kas runā tikai par procentiem un skaitļiem. Uh, lemjot par avotiem un mehānismu, kā finansēt Eiropas Savienības budžetu, tas būtu ļoti svarīgs solis, lai mērķus pārvērstu par realitāti. Mums ir jālīdzsvaro dažādi apsvērumi, ekonomiskie kritēriji, ekonomiskā efektivitāte, stabilitāte, pietiekamība, administīvie kritēriji. un arī politiskie kritēriji, kā piemēram Eiropas Savienības politiku īstenošana. Šobrīd, ņemot vērā finanšu autonomiju, būtībā tas ir ierobežots jēdziens, un ir arī citi ES aspekti, kas skar Eiropas Savienības patieso politiku īstenošanu, un par to jau runāja arī premjerministre Torninga Šmita. Un vēl viena kritika attiecībā uz esošo sistēmu ir tas, ka trūkst caurskatāmības un redzamības. Uh, Konstitucionālajā apsvērumā arī tiek izcelti. Priekšsēdājs Šulcs tikko atgādināja 311. līguma pantu. Lieta ir tāda, ka šodien mēs īsti nezinām, vai mēs varam turpināt uzskatīt iemaksas un šīs iemaksu liksmes kā patiesu pašu resursu. Tas patieci attiec arī uz statistisko PVN, jo abi šie resursi ir nacionālās iemaksas, tās bieži vien tiek uztverts arī kā tādas. Man šķiet, ka galu galā Galvenais jautājums šodien ir nevis tas, vai mums ir nepieciešami pašu resursi, bet gan kuri ir vislabākie pašu resursi, kādi būtu to līmeņi, kādas būtu modalitātes un tā tālāk. Un bez tā, vēl bez tam ir jādomā arī par ļoti konkrētām saistībām, kā nodrošināt savienībai finanšu līdzekļus, kas atbilstu mūsu ambīcijas līmenim. Uh, un šajos sarežģītajos, grūtajos laikos, varbūt vairāk nekā jebkad mums ir nepieciešams augstas gaidas un ambīcijas tā, lai Eiropas Savienības budžets aizpildītu trūkums, kādi ir nacionālajos budžetos. Bet jāpaturprātā arī, ka ekonomiskajā un finanšu izteiksmē dažkārt bieži vien ir labāk rīkoties Eiropas Savienības nevis dalību valstu līmenī, kā jau norādīja arī prezidents Barozo. Par komisijas priekšlikumiem PVN pašu resursu, kas izmantot esošo nodokļu administrācijas un iekasēšanas infrastruktūru, tas tādējādi atvieglotu šī priekšlikuma īstenošana nekā citus priekšlikums būtu ierobežotas administratīvās izmaksas un, tik, un uh, Eiropas Savienības pilsoņi saprast, kur gal, galā nonāk viņu nauda, bet no otras puses jāsaprot, ka PVN pašu resursu tad tur ir tādas pašas nevienlīdzības problēmas, kādas ir nacionālajās sistēmās, jo tas ir regresīvas dabas resurss. Un tam tas uzliek arī diezgan smagu slogu dalībvalstīm ar lielu ekonomisko darbību un turismu. Un līdz ar to tas varētu palielināt dažu dalībvalstu iemaksas un būtu zemākas iemaksas citām dalībvalstīm. valstīm. Un ņemot vērā esošos sociāla-ekonomiskos apstākļus, šāda nodokļa uzlikšana varētu atsvešināt iedzīvotājus. Otrs pašu resursu, tātad, kas tiek piedāvāts, ir finanšu darījuma nodoklis. Relatīvi zemā līmenī tas varētu radīt lielus ieņēmumus, lai gan iekasēšanas mehānika varbūt nerada īpašas problēmas. Bet domājot par efektivitāti un redzamību, šāds nodoklis katrā ziņā to augstu vērtētu Eiropas Savienības pilsoņu vairākums, ņemot vērā sošo politikas kontekstu. Taču daudzi apgalvo, ka tas samazinātu Savienības konkurētspēju salīdzinājumā ar citām pasaules daļām, kurās nepastāv šāda nodokļa. Tādējādi tas ir ļoti pretrunīgs jautājums, īpaši valstīs, kas īpaši paļaujās uz finanšu sektoru un būtu nepieciešama atbilstoša argumenta arī, kā noteikt nodokļa bāzi. Budžeta stabilitāte varētu ietekmēt arī ekonomikas cikli, līdz ar to ieņēmumi nebūtu īpaši droši. Un vēl tas varētu novest arī pie tā, ka palielinos tādi darījumi, tad darījumi Eiropas Savienībā, un tas negatīvi ietekmētu finanšu sektoru konkurētspēju un aktivitātes līmeni, kā arī Eiropas Savienības ieņēmumus laika gaitā. Bet vienlaicīgi pirms mēs uh, izlemjam, pirms pieņemam lēmumu, mums vajadzētu papētīt modalitātes, arī šo rezidents elementu, kas ir daļa no komisijas priekšlikuma un būtu jādomā arī par reālo finanšu un ekonomisko ietekmi un citām sekām, ko radītu FTT. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka būtu nepieciešams lielāks skaidrojošais darbs, īpaši kā jau teica komisārs Levandovski, kas tad mums tad, tad jau dod vielu pārdomām. Un tad komisija piedāvā arī tad, tad pār reformēt korekciju mehānismu. Tas, protams, ir cieši saistīts arī ar izdevumu arhitektūru, un bieži vien tas ir pretrunīgs jautājums sarunu laikā. Ja mēs paredzam šādus vienotos maksājumus, tas varētu palielināt caurskatāmību. Mēs saprotam, ka ir jārespektē šis princips. Varētu gan arī teikt, ka nav tādas lietas kā perfekta pašu resursa. Katram ir savi trūkumi, savi plusi, un tie ir jāizvērtē ekonomiskajā un politiskajā līmenī. Dalību valstīm ir atšķirīgi viedokļi par dažādiem variantiem, par pietiekamību, caurskatāmību. Tie ir galvenie aspekti, kā tās vērtē šos priekšlikumus - stabilitāte, pietiekamība. Tas ir jautājums, kas ir svarīgs gan komisijai, gan parlamentam. Varētu teikt, ka reformas palielinās vienkāršību eh, pašu resursu sistēmai, bet nav īsti skaidrs, vai tas atrisinās šo problēmu par eh, neto līdzsvaru un korekcijām, tātad problēmas, kas ir cieši saistīts ar budžeta izdevumu pusi. Un noslēgumā, un es atvainojos priekšsādātāji, ka pārsniedzu savu septiņu minūšu runāšanas laiku, vēlētos noslēgumā, eh, nu, beigt uz pozitīvas nots. Esmu pārliecināts, ka diskusijas starp institūcijām šodien uh, ļaus panākt vienošanos par MFF līdz gada beigām. Mēs saprotam, ka tas nozīmē, ka jāvirzās uz priekšu arī pašu resursu jautājumā. Mēs saprotam, ka ir jārespektē visu institūciju pozīcijas un idejas, bet vienlaiks mums ir jāatrod tāds risinājums, kas ņemot vērā tātad publisko finanšu situāciju, nodrošināt arī Eiropas izaugsmi un sasniegt Eiropu 2020 mērķus. Un tāpēc šīs dienas konference ir lieliska iespēja, lai noturētu auglīgas diskusijas un viedokļu apmaiņu starp visām ieinteresētajām pusēm. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Jūs uh, gandrīz ievērojat noteikto laika ierobežojumu. Eva Kirhansens kundze no Dānijas parlamenta, lūdzu. Thank you very much. Die Paldies, kolēģi, dāmas un kungi. Jāsaka, ka diezgan reti mums ir šāda iespēja runāt par fundamentāliem jautājumiem, tādiem kā Eiropas Savienības paša resursu reformas un es tāpēc apsveicu šīs diskusijas, lai gan jāsaka, ka apskatāmais jautājums nav pats vienkāršākais. Īpaši situācijā, kad dalībvalstis e, atrodas smagā finanšu situācijā. E, pirmdien notika Kopenhāgenā starpparlamentāra sēde, kad mēs runājam par daudzgadu finanšu uh, ietvaru, un tur izskanēja ļoti daudzi dažādi viedokļi, kā labāk tērēt naudu tādā krīzes situācijā kā šodien. Un svarīgi paturēt prātā, ka Eiropas Savienībai jābalstās uz taisnīgumu un caurskatāmības principiem, ja mēs vēlamies saņemt mūsu pilsoņu atbalstu. Un šiem principiem ir jātiecas ne tikai uz lēmumu pieņemšanas procesiem, bet arī uz konkrētām politikām, ieskaitot arī Eiropas Savienības budžeta ieņēmumu daļu. Tagad es vēlētos izteikt manus komentārus par komisijas priekšlikumiem saistībā ar daudzgadu finanšu ietvaru. Tātad komisija nāk klajā ar diviem jauniem pašu resursiem. Un pēc pirms es komentēju šos resursus, vēlētos nāk klajā ar vispārīgiem komentāriem. Tad jauniem pašu resursiem ir jābūt taisnīgiem, bet tiem jāizpilda arī šādi kritēriji. Pirmām kārtām padome uzskata, ka nodokļu iekasēšanai ir jāsaglabājas kā nacionālai prerogatīvai. Un e, tas ir Nacionālo parlamentu uzņēm, uzdevums pieņemt lēmumus šajā jomā. E, attiecībā uz ieņēmumiem un likmēm lēmumi tiek pieņemti, tiek pieņemti padomē, tāpēc, ka padomē tiek pārstāvēti dalībvalstu ministri. Un trešais princips paš, jaunajiem pašu resursiem ir jānoved pie NKI iemaksu samazinājumiem, un tas nedrīkst būt jauns papildus sloks dalībvalstīm. Un tagad es vēlētos teikt dažus, vā, dažus vārdus par jauno PVN pašu resursu. Uh, Un komisijas mērķis ir vienkāršot PVN aprēķinu metodu un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm. Tas ļoti labi iekļaujas caurskatāmības un taisnīguma principā, ko es jau pieminēju savas uzstāšanās sākumā. Bet man raizes dara tas, ka šobrīd šīs iemaktas maksas un to ietekmu uz dalībvalstīm konkrētā situācijā nav skaidra un ir grūti izvērtēt, vai šīs jaunais PVN resurs novedīs pie taisnīgas logas sadalījuma dalībvalstu vidū. Un es ļoti ceru, ka komisija nāks klajā ar attiecīgu informāciju pēc iespējas drīzāk. Tagad daži vārdi par finanšu darījumu nodokli. Uh, Šis priekšlikums principā uh, rada divus jautājumus, kas būtu skatām atsevišķi. Pirmām kārtām, vai vispār ir nepieciešams šāds darījuma nodoklis Eiropā? Un šis jautājums pats par sevi ir stipri pretrunīgs. Un tad otrs jautājums, kādas būs sekas šāda nodokļa ieviešanai uz izaugsmu un nodarbinātību? Uh, Un arī šajā sakarā es domāju, ka ir svarīgs padziļināts pētījums par to, kā tas ietekmēs kopienas ieņēmumus, IKP un uh, nodarbinātību, un es domāju, mums vajadzīga nopietna diskusija šajā sakarā. Un otram kārtām, ja nu, šis jaunais finanšu darījuma nodoklis saņem atbalstu, tad kas notiek ar ieņēmumiem? Vai ieņēmumi nonāk ES budžetā vai tikai nacionālā budžetā? Un arī šeit mēs gribētu dzirdēt vairāk no komisijas par šo ieņēmumu sadalījumu. Un šķiet, ka di, nu, maz ticams, ka komisijas priekšlikums saņems atbalstu no visām 27 valstīm. Un arī tās valstis, kas atbalsta šāda eh, nodokļa ieviešanu, uzskata, ka ieņēmumiem jāiet nacionālā budžetā, nevis ES budžetā. Tagad daži vārdi par korekciju mehānismu. Pirmām kārtām eh, kolēģi eh, Mēs mm, runājam, mm, runājam par šo jautājumu arī, kad runājam par budžeta novirzīšanu dažādiem reģioniem, kas maksā vairāk, kam jāmaksā vairāk, kā nauda tiek sadalīta. Ļoti pretrunīgas diskusijas. Un mm, ideālā pasaulē es dotu priekšroku tam, ka šādas korekcijas, šis korekcija mehānisms vispār nepastāv. Tomēr tas nebūtu reāli Es vēlos norādīt, ka esošā korekcijas sistēma nav taisnīga, un tas nav ilgspējīgs risinājums. Um, tās dalībvalstis, eh, vis, es, es uzskatu, ka jātiec vis, vienlīdzīgi vismaz pret tām dalībvalstīm, kas ir daudz maz līdzīgas pēc sava ekonomiskā nodrošinājuma. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs atrastu labāku risinājumu izmantojot šo korekciju mehānismu. Un visbeidzot, es vēlētos norādīt, ka katru reizi, kad mums notiek diskusijas par Eiropas budžetu, vienmēr ir nepieciešams vairāk naudas jaunām politikas jomām. Varbūt, kolēģi, mums vajadzētu vairāk runāt par to, kā mēs tērējam naudu, kā, ko mēs esam ieguvuši, vai mums ir pietiekami informācija par to, kādas kā šī, kāda ietekme šie, šie līdzekļi ir uh, atstājuši uz ekonomisko, sociālo dzīvi. Es domāju, ka šādi jautājumi būtu jādiskutē, tāpat es domāju, mums jārunā, kā pan, palielināt investīcijas, panākt zaļāku Eiropas izaugsmu un tā tālāk. Komisija ir norādījusi, ka uh, nu, budžets ir jāfinansē, bet mēs esam tie, kuriem ir jāpieņem lēmumi, kā vislabāk to izdarīt. Paldies! Uh, Un uh, pēdējā runātāja panelī ir Jensens Kunze, Eiropas parlamenta līdzreferente par pašresursiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies! par šī pasākuma organizēšanu. Tas ir ļoti nozīmīgs. Ir svarīgi, lai mums būtu diskusijas par pašu resursiem. Eiropas parlaments lielā mērā piekrīt tiem nosacījumiem, ko atspoguļoja Kiers Hansens kundze, sakot, ka jauniem pašu resursiem būtu jāievēro valstu fiskālā suverenitāte. Arī mēs tā domājam. Valstu parlamenti ir tie, kas pieņem lēmumu par nodokļiem. Un tāpēc mēs vēlamies arī ar jums par to runāt. Un vēl viņa teica, ka par ieņēmumiem jāņem padome. Jā, bet pēc parlamentu uzklausīšanas un mēs vēlamies jūs iedvesmot. Jā, šeit ir uzklausīšanas procedūra, bet par to lemj padome. Tas tiesa. Un trešais, viņa minēja, ka jauni pašu resursi, ka tiem būtu jānovērt pie valstu maksājuma samazināšanas. Tur jau ir tā doma, to mēs arī esam prasījuši, lai varētu samazināt valstu iemaksas ar šiem jauniem pašresursiem. Kā mums ir nepieciešami šie jaunie pašresursi? Tas tāpēc, lai būtu vienkāršāka, caurskatāmāka, saprotamāka sistēma par šiem pašu resursiem, un mēs piekrītam tam, ko minēja Kiers Hansens kundze, proti, ka ir svarīgs taisnīgums un caurskatāmība, ka tie ir atslēgas vārdi šajā jautājumā. Mēs esam prasījuši, lai jauni pašu resursi būtu nosacījums lai Eiropas parlaments varētu balsot par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Un te mums ir zināmas tiesības, mums ir jāpauž piekrišana MFF, un mēs esam teikuši, ja jūs nenāksiet klajā ar taisnīgāku, vienkāršāku, caurskatāmāku pašresursu sistēmu, tad pastāv risks, ka Eiropas parlaments teiks nē, teiks nē MFF, un vēlos jums atgādināt, ka diskusijas par MFF šo daudzgad finanšu schēmu un pašu resursiem, ir ļoti sarežģīts, ļoti delikāts jautājums padomē. Notiek būtisks sarunas starp valstu vadītājiem un vēlos atgādināt, ka pēc tam, kad mums pēdējo reizi bija šīs diskusijas, tad priekšsēdājs, kas vadīja šīs sarunas, tas bija Tonijs Blērs, apvienos karalists premjerministrs, un viņš teica, nākamreiz mēs viens otru nogalināsim. Tas tiešām nav jauks pasākums. Mēs parlamentā vēlamies jums palīdzēt. Dzīvot tādā labākā pasaulē, kur būs patīkamākas diskusijas, kas koncentrēsies vairāk uz izdevumu pusi, nevis uz jautājumiem par to, kā es dabūšu atpakaļ savu naudu, lai mēs vairāk koncentrētos uz izdevumu kvalitāti, tā lai nebūtu jācīnās par šiem izdevumiem jo tā es gūšu lielāku labumu un gūšu labāku pozīciju. Komisija ir piedāvājusi finanšu darījumu nodokli un PVN kā jaunos pašu resursus. Tagad šie ieteikumi tiek apspriesti Eiropas parlamentā, kā iekšējā tirgus priekšlikumi un arī priekšlikums jauniem pašresursiem, un man ir iespējas, ka Eiropas parlamentā vairākums pozitīvi raugās uz komisijas ieteikumiem. Tātad parlaments un komisijas stāv plecu pie pleca šajā jomā. Eiropas parlamenta budžeta komitejā mēs apspriežam finanšu darījumu nodokli FTT Un doma ir tāda, ka ja jūs padomē vienosieties par finanšu darījumu nodokli, tad vismaz daļa no ieņēmumiem būtu jābūt kā daļai no jauniem pašu resursiem, lai samazinātu valstu iemaksas. Tā ir svarīga lieta. Kopsavilkumā tā lai būtu skaidrs, ko mēs gribam Eiropas parlamentā. Mēs gribam vienkāršu pašu resursu sistēmu, vēlamies sistēmu, kur nebūtu izņēmumu un atlaižu, nevis, lai nebūtu šie 42 izņēmumi, kas ir patreizajā sistēmā, gan ieņēmumu, gan izdevumu pusē. Mēs nevēlamies augstākus nodokļus. Mēs vēlamies atšķirīgu veidu pašu resursu izmantošanai un pieejai. Mēs vēlamies koncentrēties uz izdevumu kvalitāti. Tie ir jautājumi, kas jāapspriež. Mums nevajadzētu izdevumus Eiropas Savienības budžetā, kas ir tur tāpēc, ka tie nāk par labu dažu valstu neto pozīcijai. Izdevumiem ir jābūt tāpēc, ka tie ir nepieciešami Eiropas ekonomikai, iekšējam tirgumu un saskaņotībai. Mēs vēlamies samazināt valstu maksājumus. Tāds ir tas galvenais Eiropas parlamenta vēstījums. Ceru, ka to dzirdējāt. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tagad uzklausīsim komentārus no zāles. Nezinu, vai esat iesnieguši veidlaps, ja nelūdz pacelt rokas, un tad eh, atnāks paņemt jūsu veidlapas. Pirmais būs Eduardo Cabrito, finanšu komitejas priekšsēdētājs no Portugāles asamblējas. Lūdzu. Lūdzu, karš. Podjātots karš, karš. Labdien! Cienījamie kolēģi! Vispirms eh, vēlos eh, sveikt prezidentūru, Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu un novēlēt viņiem panākumus eh, šajos jautājumos, to apspriešanā, proti par šo daudzgadu finanšu schēmu no 14. līdz 20. gadam. Paldies, ka Jautājumu izskatīšanai ir iesaistīti arī valstu parlamenti. Es domāju, ka nosacījumi šodienas diskusijām ir daudz labāki nekā tas bija oktobrī. Pagājušo gadu, kad mēs tikāmies pirmo reizi par šo jautājumu un apspriedāmies. Finanšu schēma, finanšu situācija Eiropā pat labāk ir tāda, ka varam konstatēt, Darbs ir pavirzījies uz priekšu, iesaistītās puses ir atzinušas, ka Eiropas Savienības budžets ir jāveido tā, lai tas varētu veicināt izaugsmu, nodarbinātību, solidaritāti, konkurēt spējīgā Eiropā ar taisnīgu konkurenci. Un ir svarīgi risināt diskusijas par pašu resursiem. Tas ir jāskat kopā ar Eiropas pieeja krīzes pārvarēšanai. Mēs vēl neesam izkļuvuši no krīzes. Ir runa par globālu krīzi, par Eiropas krīzi, jo īpaši ir arī krīze, kas skar Eirozonas valstis. Protams, ne visas valsts vienādā mērā šeit ir atšķirības starp valstīm. Un katrā ziņā ir svarīgi tas, ko teica Eiropas komisijas priekšsādātājs. Eiropas Savienības budžets ir jāveido vairāk domājot par ieguldījumiem, par to, kā veicināt nodarbinātību, konkurētspēju un kā panākt līdzsvarotu attīstību Eiropas Savienībā, līdzsvarotu izaugsmi. Tāds, lūk, ir konteksts, un šajā kontekstā pašu līdzekļiem ir svarīga loma, tā, lai varētu nodrošināt lielāku taisnīgumu, sadalot finanšu slogu, un lai varētu turpināt Eiropas Savienības projektu finansēšanu laikā līdz 2020. gadam. Finanšu darījuma nodoklis, protams, šeit ir nozīmīgs elements. Tas ir saistīts ar nepieciešamību rasta vienprātību. Ir jāievēro līgumi. Līgumā ir rakstīts, ka Eiropas Savienības budžets lielā mērā ir jāfinansē no pašu līdzekļiem, un ir svarīgi šeit uh, iesaistīt arī Eiropas Savienības pilsoņus, lai varētu rast atbildes globālo finanšu krīzi. Ir jārūpējas par to, lai finanšu sistēma līdzsvarotā veidā sniegtu savu devumu Eiropas Savienības budžeta finansējumu, tad lai arī finanšu sektors sniegtu savu devumu. Un te būs arī jāskata valstu neto kopienākumi. Mēs Portugālē jau esam runājuši, ir diezgan plaša vienprātība, mēs zinām, ka ir pūliņi veikti, lai nodrošinātu budžeta konsultāciju, tāpat laikā zinām, cik ļoti svarīgi ir tālākie pasākumi veicinā, izaugsmas un nodarbinātības veicināšanai. Paldies! Mr. Ludek Sefcik, Chair of the European Union. Ludvika Sefčika kungs, no Čehijas eh, senāta. Paldies! Dāmas un kungi! Tad, kad mēs gatavojamies mūsu prezidentūrai 2009. gada pirmajā pusē, mēs visi domājam, ka tas būs 2009. gada pirmajā pusē, kāda tiks veikts patreizējo finanšu perspektīvu vidustermiņu pārskats, un tas notika tikai divus gadus vēlāk, bijām pārsteigti par to. Tā nav kritika no manas puses. Nē. Jāsaka, ka patreizējās diskusijas parāda, ka jūs esat guvuši mācības, izdarījuši secinājumus un sadarbībā ar parlamentu un citām interesētajām pusēm diskusijas tagad ir sāktas savlaicīgi. Es pārstāvu Čehijas parlamenta augšpalātu un vēlos teikt, ka mēs atbalstam to, lai vairs nebūtu šo atlaižu un korekciju. Ļoti priecājos par Eiropas parlamenta teikto, ka jūs neatbalstat uh, pieauguma valsts līmenī par katru cenu. Mums valstu budžeti ir jāsamazina, un daudz vieglāk ir pieņemt lēmumu par izdevumiem, ja ir pieejami resursi šiem izdevumiem. Tas, protams, būtu ļoti jauki, jā, bet tāpat laikā mums ir jādomā par to, kā panākt lielāko pievienoto vērtību. Es domāju, ka pašu resursi Eiropas Savienībā ir nepieciešami, tai ir jābūt pašu resursiem. Uh, un šie paši resursi ir cieši saistīti ar Eiropas pievienoto vērtību. Vajag vairāk vienotā tirgus un ir nepieciešams palielināt uh, visu nacionālo valstu, valstu nacionālo kopienākumu. Mēs piekrītam jūsu priekšlikumiem, mēs uh, gribam veikt tālāku analīzi, un tad Varbūt mēs varēsim vienoties par kompromisu risinājumu. Paldies! Merci beaucoup. La parole est maintenant. Liels paldies! Beres kundze, nodarbinātības komitejas priekšsēdē Eiropas parlamentā. Paldies! Priekšsēdētāji kungs! Vēlos eh, runāt šajās būtiskajās diskusijās par pašu resursiem. Šajā krīzes situācijā komisijas priekšlikums mūs aicina atgriezties pie dibinātāja tēva idejām, jo pirmiem Eiropas Savienības budžetam bija jābūt balstītam uz šo pašu resursu ideju, un uh, grafiks, kas tika parādīts, to ļoti labi arī atspoguļo. Ņemot vērā jauno dimensiju, kas ir ierakstīta līgumā par pašu resursu definīciju, es domāju, ka Šajā kontekstā Eiropas komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi līdzsvarots. Tas ir ārkārtīgi līdzsvarots, jo tur tiek definēts, kas ir pašu resursi, un uh, ir tam jāatbilst trim kritērijiem. Vispirms ir nepieciešama resursa, lai varētu finansēt pasākumus, pēc tam ir jābūt sadals formulai starp pilsoņiem nodokļu maksātājiem, un ir arī uh, jāveicina konkrēta atsevišķu ekonomikas dalībnieku uzvedība. Un es domāju, ka šis priekšlikums lielā mērā atbilst šiem trim mans uzskaitītiem elementiem. Es domāju, ka mums ir jādomā par finanšu darījumu nodokli, piedāvāt tajā līdzsvarā tā, lai visi iegūtu ar šo nodokli, bet tai nevajadzētu būt pastiprinātai sadarbībai starp dažām dalībvalstīm, tam ir jābūt visā Eiropas Savienības līmenī, jo pretējā gadījumā nebūs šeit skaidrības. Un ja mēs šeit radīsim pašu resursu tikai dalību valstīm, tad mēs zaudēsim šo ideju, ko varētu definēt kā 21. gadsimta PVN. Un kas attiec uz darbībām, kas līdz šim ir izbēgušas no aplikšanas ar nodokļu. Ir svarīgi, lai finanšu darījumu nodoklis būtu līdzsvarots saskaņā arī ar PVN priekšlikumu. Ir jābūt taisnīgam priekšlikumam, lai tas būtu taisnīgs arī no Eiropas Savienības pilsoņu viedokļa. Es domāju, ka arī dalību valstis radīs savas intereses tur, gūstot ieguvumu no vienas trešdaļas no šiem ieņēmumiem un samazinot arī valstu nacionālas maksājumus. Paldies! Liels paldies! Tagad uzklausīsim Bernāru Lemunkungu no Francijas senāta. Priekšsādātāja kungs, dargie kolēģi, vai Eiropa joprojām paliks nenozīmīga pasaules mērogā ar budžetu, kas sastāv 1% no kopienākuma? Mm -hmm Vai mēs būsim tikai tādu iemaksātāju klubs, kas vēlas uh, samazināt savus maksājumus un domā tikai par to, kā dabūt god visu atpakaļ un apspriestu atlaides? Vai Eiropa sapratīs, ka, ja valstis, kas izjūta valsts parādas piedienu, ka, ja tām būs uh, jācīnās ar šo stingrības politiku, tad uh, Eiropai savukārt, kurai negulst uz paciem parādus lūks, tā ir jādomā par to, kā veicināt izaugsmu un nodarbinātību. Atbildes uz šiem jautājumiem ļaus izvērtēt Eiropas Savienības spēju sevi atkal izgudrot par jaunu, inovēties un virzīties uz priekšu. Paši resursi ir nozīmīgi šo jautājumu risināšanā. Du, divkāršot Eiropas līdz budžetu līdz 2020. gadam, kas tad būtu 2% no valsts kopienākumiem samazināt katras dalību valsts maksājumus. Un tas savukārt ļautu valstīm samazināt valsts parādus un ļautu Eiropai aizņemties. Tātad šie trīs mērķi var tikt sasniegti tikai tad, ja pašu resursi, kas pat labāk ir 14% no budžeta, sasniegtu aptuveni 60% 20. gadā. Un, lai to panāktu, ir nepieciešams pieņemt komisijas priekšlikumu, radīt patiesu pašu resursu ar PVN un arī finanšu darījumu nodokli, kas varētu vēl tikt eh, šeit ņemts vērā un pielāgots. Bet jāpadomā arī par citu pašu resursu radīšanu, kas būtu papildus diviem pirmajiem, vai arī varētu tos aizstāt gadījumā, ja kādā no jautājumiem mēs nevienosimies, piemēram, par tabakas alkohola nodokli piemēram, par emisijas uh, kvotu tirzniecības uh, iegūtās peļņas nodokli, kas varētu sasniegt 20 miljārdus. Tālāk mēs varētu domāt arī par azartspēlēm tiešsaistē, par nodokli uz uh, šādiem lietām vai arī ieročiem. Es domāju, ka priekšlikumi ir ambiciozi, ņemot vērā valdību patreizējo nostāju un noskaņu. Bet es uzskatu, ka jebkurā gadījumā ir svarīgi, lai Eiropas budžets būtu Eiropas. Un ja kāds domā, ka šie priekšlikumi kaitē valstu suverenitātei, tad es vēlos teikt, ka globalizācijas situācijā mēs, esot Eiropā un Eiropeiskāki, varēsim saglabāt mūsu suverenitāti. Paldies! Merci. Honor... Paldies, Erkolīni kungs, Itālijas eh, deputāts. Paldies! Vēlos atsaukties uz to, ko teicu jau pirmajā konferencē, oktobrī. Pirmais svarīgais punkts pievienājos Francijas kolēģis teiktiem. Es domāju, ka nevajadzētu šeit atkāpties no principiem. Proti, ka, lai varētu veidot vairāk Eiropas, ir nepieciešams spēcīgāks Eiropas budžets. Mums ir jāstrādā, lai būtu spēcīgāks Eiropas budžets. Tad beig beigās būs vairāk Eiropas. Tas ir tāds eh, neapstrīdams princips. Un tas varētu mums ļaut pārvarēt pretrunas starp to, ko daram un to, ko sakam. Un, lai varētu sasniegt lielos rezultātus, ir svarīgi paši resursi. Atsaucos uz komisāru Lemandovska kunga teikto. Mēs lielā mērā piekrītam tam, kas tiek piedāvāts, bet mums tomēr šķiet, ka te varētu būt uzlabojums saistībā ar finanšu darījumu nodokli, tā lai varētu novērst risku par to, ka nebūtu šeit migrācija uz ārpus Eiropas Savienības telpu, ja tiks ievies šis nodoklis Eiropas Savienībā. Un par PVN mēs varētu uh, ar atbilstošiem labojumiem nomierināt satrauktos prātus, tā lai šis noteikums neradītu nelīdzsvarot ietekmu uz dalību valstīm. Un tam mums vajadzētu ņemt vērā parastās likmes, kādas ir atsevišķās dalību valstīs. Un man vēl ir atlikuši pāris sekundes. Tajās vēlos pateikt, ka budžeta līdzsvarā mēs varam radīt arī papildus resursus, kur nav nepieciešama īpaša drosme. Kur tad mēs varam gūt šos papildus resursus? Es domāju, ka varbūt mums nevajadzētu atmest nodokli, ko bija paredzējusi komisija, proti e, CO2 emisiju nodoklis. To pieminēja pirmīt arī Francijas kolēģis. Un otra iespēja, kas e, ir šī atšķirība starp finanšu ietvaru pašu resursiem un fondiem, kas netiek izmantoti budžetā. Nevajadzētu to sadot skatoties, kas saņems vairāk vai kas saņems mazāk, bet šos līdzekļus varētu izmantot kopā ar citiem elementiem, lai veicinātu produktus ar ārkārtīgi augstu pievienoto vērtību pētniecības infrastruktūras jomā, neskarot tradicionālo politiku, po, tradicionālas politikas jomas un tad ar šiem papildus resursiem. Eiropas Savienībā mēs varēsim veidot šīs izcilības skolas, izcilības universitātes, kas būtu patiešām ar Eiropas zīmolu un kas ļautu dažādu dalību valstu pilsoņiem izjust, nogaršot, ko tad īsti nozīmē Eiropa. Te mēs runājam par perspektīvu līdz 2020. gadam, un mums tā ir jāveido neatkāpjoties atpakaļ. Es domāju, ka mēs to panāksim un novēl veiksmu un drosmi. Paldies! Grazie. Mr. Jorgen. Jurgens Andersens, eh, Riksdag pārstāvs no Zviedrijas lūdzu. Tak, herr ordförande. Ja, den svenska... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Zviedrijas nostāja jau ir labi zināma. Mēs eh, nevēlamies neko grozīt, domājot par tiesībām uzlikt nodokļus. Mēs neuzskatām, ka tas būtu jāskata Eiropas līmenī. Uh, Mēs nevēlētos atvērt šīs durvis, varbūt ir mazliet pavērts loks šajā ziņā, bet mēs nevēlētos atvērt durvis, jo tādējādi rastos situācija, ko mēs nevēlamies. Runājot par finanšu darījumu nodokli, izskan argumenti, ka no vienas puses tas ir nodoklis un tas atstāja zinām ietekmi Tātad eh, aktivitātēm finanšu tirgu daži saka, ka tas būtu pozitīvi, bet būtu jāpadomā arī par to, vai kapitāls paliks tur, ka, tur, kur tas šobrīd ir, jo pastāv būtiski riski, varbūt nākotnē tiks veiktas citas aktivitātes un darbības un nebūs vairs šīs pozitīvās ietekmes. Iespējams, ka mums ka šis varētu būt labs ienākumu avots. Ņemot vērā komisijas veiktos aprēķinus, mēs redzam, ka ir arī negatīvas sekas eh, attiecībā uz nacionālo kopienākumu, un šis eh, priekšlikums līdz ar to nav proporcionāls. Es eh, esmu ļoti nobežījies. Manuprāt, Eiropai šobrīd ir nepieciešama labāka, lielāka izaugsme un konkurētspēja, Tāpēc es aicinātu koncentrēties uz šiem jautājumiem. Es neuzskatu, ka mūsu priekšā esošais priekšlikums saskan ar manis tikko uzskaitītajiem principiem. Paldies! Merci beaucoup. Paldies, Nīpolī Matau, parlamenta, Eiropas parlamenta vicepriekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji! Pirmajā konferences daļā par pašu resursiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tas ir cieši saistīts ar mūsu Eiropas redzējumu. Šķiet, ka pat mūsu Eiropas redzējums, ņemot vērā krīzes apstākļus, arī tas tagad ir fragmentārs, un dažkārt, dažos gadījumos, manuprāt, to pārāk ietekmē nacionālās īstermiņa prioritātes. Es lūdzu vārdu galvenokārt kā Eiropas parlamenta referente, strādāju pie ziņojuma projekta par kopīgu finanšu darījuma nodokļu ietvaru un pirmais precizējums, ko vēlētos paust. Priekšlikums, ko mēs šobrīd apspriežam, ir pilnībā saskaņā ar virsrakstu nosaukumu, izveidojot kopīgu ietvaru, lai koordinētu dažādus finanšu darījumu nodokļa veidus, kas pastāv šobrīd dažās dalību valstīs, deviņās vai desmitās, tātad viens aspekts - koordinācija, dažādu veidu finanšu nodok, darījumu nodokļu koordinācija, ņemot vērā mācības, ko esam guvuši no iepriekšējiem mazāk veiksmīgiem pasākumiem, kas ir īstenoti, līdzīgi kā tas bija Zviedrijas gadījumā. Un pirmais, ko vēlos teikt. Sakot, ka mums ir jāmācās no krīzes, tad vajadzētu koncentrēties uz esošo krīzi, finanšu krīzi, kas pārauga fiskālā krīzē. Mums būtu mm. jālabo šie pasākumi, jākoriģē, nevis tie jā, no tiem jāizvairās. Komisārs Levandovskis lieliski stāstīja par priekšlikumu tehniskajiem aspektiem. Kā jau jūs zināt, Eiropas parlaments lielā mērā atbalsta komisijas priekšlikuma galvenos elementus, un mēs strādājam, lai esošais priekšlikums kļūtu vēl efektīvāks. Bet vienlaikus es Mēs visi zinām, ka ir sarežģītas pašlaik notiekošas diskusijas vairākās dalībvalstīs. Ir dalībvalsts, kas iebilst pret šo priekšlikumu, vai kam ir būtisks iebildes, un es ceru, ka šī konference palīdzēs mums labāk saprast visu nostājas manuprāt, ir zināmi nosacījumi, priekšnosacījumi, lai šī konference dot konkrētus rezultātus. Risinot tik sarežģītus un pretrunīgus jautājumus kā finanšu darījuma nodoklis, pirmais priekšnosacījums mums būtu jāpieliek vairāk pūliņu, lai diskutētu, balstoties uz konkrētiem elementiem un argumentiem. Vēlos norādīt, ka komisija ir sagatavojusi ļoti detalizētu ietekmes izvērtējumu, kurā ir apskatīti visi aspekti ietekme, ko radītu finanšu darījumu nodokļa ieviešana un dažādi argumenti, iebildumi, ko mēs dzirdam proti, ka būs negatīva ietekme uz izaugsmi, ka būs šā darījuma plūsma. Mēs līdz šim nesam redzējuši konkrētus, pamatotus elementus. Pirm, pēc pusminūtes es beigšu savu uzstāšanos, jo šis ir ļoti svarīgs punkts eh, šajā diskusijā finanšu darījuma nodoklis. Tas pirmkārt, Diskutēsim, balstoties uz argumentiem un faktiem, izvairīsimies no stereotipiem un propagandas. Un, kā jau prezidents Šulcs norādīja, es tiešām uzskatu, ka mēs, nacionālie parlamentieši, parlamentārieši un Eiropas parlamenta deputāti, esam sabiedrotie. Agrāk eh, no valdībām Eiropā tās pārāk eh, koncentrējās uz to, lai atgūtu uzticību tirgos. Es domāju, ka mums vairāk vajadzētu rūpēties par to, lai mēs atgūtu pilsoņu uzticību, un lai to panāktu, mums ir jābūt konsekventiem, saskaņotiem, un sakot, ka mēs vēlamies finanšu sektoru, tā lai tas Eiropā pildītu savas funkcijas, tātad finansētu reālo ekonomiku, es domāju, ka šādā ziņā mums ir jābūt ļoti saskaņotiem. Jāspēj arī darb, vārdi pārvērst konkrētos darbos. Paldies! Thank you very much, Mrs. Paldies, Polimats kundzei, Klāstāja Hofkungs, Nīderlandes parlamenta pārstāvis. Paldies! Tā kā esmu no Nīderlandes, tad nebūs nekāds pārsteigums, ka lūkšu mērenību Eiropas Savienības budžetā, bet mēs esam pilnīgi tad apņēmības pilni iesaistīties šajā darbā, maksāt savu godīgo daļu, tad maksāt vairāk nekā mēs saņemam. Tā jau nav problēma pati par sevi. Uh, Tā ir daļa, kas ideālā gadījumā balstītos uz katras valsts nacionālo ienākumu, bet kamēr tas tā nav, mūsuprāt, šeit ir nepieciešams arī būtisks atlaides, lai saglabātu šādu godīgu pieeju. Mums ir jādomā par solidaritāti starp eiropiešiem, bet nedrīkstētu arī to mm, ļaunprātīgi izmantot. Un te es runāju, kā cilvēku, kā iedzīvotāju pārstāvis, nevis valsts kas pārstāvis politiķiem. Pat katrs eiro ko mēs izte, iztērējam, to rada uh, Eiropiešu smags darbs, un jūs tiešām vēlties panākt atbalstu tam, ko dara Eiropa, tad būtu jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis. To sauc par demokrātiju. Un šobrīd, kad ne tikai valstīs ir jāsamazina budžets, bet arī iedzīvotāji saskars ar milzīgām grūtībām, nebūtu pamatot viņiem likt maksāt vairāk, pat netieši izmantojot dažādus jaunus pašu resursus, lai kādi būtu šie pašu resursi. Tad atsevišķie eiropieši par to maksās, un samazinot Eiropas valstu iemaksu, iemaksas palielinot nodokļus, tas eh, nav risinājums. Paldies! Thank you very much. Mr. Carlos Costa. Carlos Costa Neves, Portugāles eh, Nacionālās asamblejas pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Vēlētos jums sirsnīgi pateikties. Paldies par konferences organizēšanu. Man ir liels prieks būt šeit šajā zālē. Jā, šīs ir svarīgas diskusijas. Komisija jau runāja par dažādiem kritērijiem, par dalību valstu uh, iemaksu samazināšanu, piedāvājot jaunus pašu resursus. Man jāsaka, ka es esmu diezgan kritiski noskaņots attiecībā uz šo instrumentu. Tātad uh, arī runa par šo, uh, šīm atlaidēm. Bet runājot par, finan par budžeta jautājumiem, esmu nedaudz pārsteigts. Uh, Tad, ka mēs šeit esam Eiropas parlamenta deputāti, valstu deputāti, arī pārstāvēt komisiju un padome, un mēs esam, ap, lai nevis runātu šeit par dalībvalstu ieņēmumiem, bet gan lai runā tikai par vienu procentu, nevis par trim vai pieciem procentiem, tātad vienu procentu, kas jau desmitiem gadu nav mainījies. Uh, Tātad mēs mēģinām vēl saprast, kā to vēl samazināt. Tāpēc es varu tikai apsveikt eh, parlamenta un komisijas ieņemto pozīciju. Tas ir paradoks. No vienas puses mēs runājam, ka būtu jāpadziļina šī politika, ka mums ir tātad jārada vairāk Eiropas, un mēs lūdzam pakāpeniski palielināt kompetenci, un ar otru roku vienlaicīgi mēs vēlamies mazāka budžeta, samazināt esošo budžetu. Un īpaši šajā situācijā, kad mums ir nepieciešama lielāka izaugsme, vairāk darba vietu, lielākas investīcijas, un komisijas priekšlikums tad samazina summas, kas tiek paredzētas šīm investīcijām. Šis ir priekšlikums, kas it kā saka, mēs maksājam vairāk nekā saņemam. Es nekad neesmu skaitījis. Es domāju, ka tā ir tāda nepareiza pieeja, jo viens no Eiropas Savienības galvenajiem izaicinājumiem ir pakāpeniski nostiprināt budžetu, arī pašu resursus. Es domāju, ka tikai tādā veidā mēs eh, varētu panākt uzticamību Eiropai. Paldies! Kornelija. Kornālija Mihalke no Austrijas Bundesrāt lūdzu. Tiegērtī kolēģi. Cienījamie kolēģi, kolēģis, sirsnīgs paldies par iespēju izteikties šajā konferencē. Pievienojos Nīderlandes kolēģim. Viņš teica, ka valstu pilsoņi ir tie, kas rūpējas par to, lai būtu šie Eiropas pašlīdzekļi. Viņi ir nodokļu maksātāji, un mēs visi esam atbildīgi pret mūsu pilsoņiem. Ceru, ka tās idejas, ko mēs šodien drīkstam paust, proti valstu parlamenta idejas, ka tās netiks uzskatīts par kaut kādu fārsu. Pēc priekšstādātāja Šulca sākuma uzrunas man šķita, ka tādi pamati jau ir tā kā betonā ielieti. Nē, es ceru, ka mūsu idejas arī tiks ņemtas vērā. Austrijā taupīt, tas ir labi zināms vārds. Un nevienmēr var uzlabot rezultāts ne tik vien ar papildus ieņēmumiem, bet uh, ir arī citi elementi, kurus var ņemt vērā un censties radīt ietaupījumus. Taupība dalību valstīs pat labi ir svarīgs jautājums un gaidāmo nedēļu laikā patiešām Austrijas pilsoņiem būs jārēķinās ar samazinājumiem un uh, līdz ar to viņi sagaidīs, lai izdevumu kvalitāte arī Eiropas līmenī tiktu pārbaudīta. Cik tie noderīgi, cik tie ir saprātīgi, kur var ietaupīt? Kas tad ir patiesie Eiropas uzdevumi, ko var labāk atrisināt par dalību valstīs? kā būtu jāveido Eiropas politika un cik tas maksās. Neatkarīgi no tā, vēlos teikt, ka Austrija ir viensprāts ar komisijas priekšlikumu par finanšu darījumu nodokli. Un mēs labāk šodien nekā rīt vēlētos šādu nodokļu ieviešanu. Runājot par PVN pašu resursiem, te Austrija nesaskat pievienoto vērtību un uh, mēs nevēlamies aktīvi atbalstīt šo ideju. Paldies! Paldies! Migels Portašs, Eiropas parlamenta pārstāvis no Portugāles. Paldies! Portugālē mums ir teiciens labāk vēlāk nekā nekad. Un šis priekšlikums par finanšu darījumu nodokļu ieviešanu, mūsuprāt, ir mazliet novecojies. Tas ir nonācis pie mums varbūt 20 gadus par vēlu. Un tāpēc vismaz šoreiz mums ir jāraugās, lai mēs nezaudētu šo iespēju. Mums ir ļoti uh, pienācīgu uzmanību jāpievērš šim priekšlikumam. Mēs šeit runājam par plašu produktu loku, kuriem tiks uzlikts nodoklis, un es domāju, ka tas ir arī šī priekšlikuma, tā, tā ir šī priekšlikuma priekšrocība, bet man ir arī kritiskas piezīmes. Pirmām kārtām šī nodokļa iekasēšana Tas nozīmē, ka vērtspapīri, kas nav Eiropas eh, vērtspapīri, bet kas tiek ievesti Eiropā, tiek izslēgti no šī nodokļa. Tas var novest pie izvairīšanās no nodokļa no maksāšanas, un tāpēc mums jāraugās uz šo aspektu ļoti nopietni. Tāpat um, nodoklis var tikt izmantots arī, lai veicinātu vienkāršākus produktus un apgrūtinātu uh, sarežģītāku produktu izplatību, un tas savukārt var novest pie spekulācijas. Un es domāju, ka uh, komisijas priekšlikums neizp tur šo kritiku divos, šajos divos punktos, jo mums ir ļoti svarīgi izradīt tādu instrumentu, kas ļauj cīnīties ar spekulantiem. Un trešām kārtām es vēlos norādīt, ka visi tie, kas eh, apgalvo, ka finanšu darījuma nodoklis novedīs pie izvairīšanās no nodokļiem vai cilvēki pārcels savus uzņēmumus citur, uh, jāsaka, Londonā tiek jau šodien piemērots nodoklis, kas ir piecreiz lielāks nekā komisijas piedāvātais nodoklis, un mēs nesam novērojuši, ka um, biznes pamestu Londonu. Finanšu darījuma nodoklim ir jāpalielina investīcijas spēja kopienas budžetā, bet vienlaicīgi arī tam ir tas samazina nacionālās iemaksas e, Eiropas budžetā, un tādējādi tas nepalielinās Eiropas spēju finansēt jaunas darba vietas, piemēram. Tas tiks izmantots vienkārši, lai mazinātu dalību valstu iemaksas. Un noslēgumā es eh, izsaka cerību, varbūt, ka es kaut ko esmu pārpratis, bet tagad, tagad vārds tiek dots eh, Kipras pārstāvim. Nu, es nedomāju, ka mm, nodokļu sistēma būtu, mm, būtu jāsaglabā tāda, kā tā ir. Mums ir nepieciešama sistēma, kas ir taisnīgāka, kas darbojas efektīvāk, un es uzskatu, ka esošā sistēma nav pietiekami efektīva. Bet par labu šai sistēmai jāsaka, kā tā darbojas. Un ja mēs tagad atsakamies no sistēmas, kas nav efektīva, bet kas tomēr darbojas, mums ir jāpārdomā eh, situācija. Piemēram, ir vairākas nelielas valsts Eiropas Savienībā, kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā salīdzinām ar lielām valstīm. Un šīs valsts ir izstrādājuši īpašus eh, instrumentus, kas palīdz tam stāties pretī šī, šai nevienlīdzībai Eiropas Savienībā. Savienības līmenī un padara to ekonomisko situāciju dzīvoks, dzīvotspējīgu. Un ja mēs tagad uzliekam darījumu nodokli šajās valstīs, tas varētu negatīvi ietekmēt darījumus mm, šajās valstīs, un tas noteikti negatīvi var ietekmēt visu ekonomisko sistēmu. Un es mm, uzskatu, ka finanšu darījuma nodoklim, ja mēs to ieviešam, tas to vajadzētu ļoti rūpīgi ieviest un ieviest pakāpeniski. Jebkurā gadījumā mums jāpaņem, jāpatur prātā, ka tas ietekmēs visu ekonomisko sistēmu un tāpēc būtu prātīgi šāda veida reformu veikt pakāpeniski. Tātad es uzskatu, ka nodoklis jāievieš pakāpeniski. Tāpat mums ir jāpadomā arī par dažādām, dažādiem nodokļu veidiem, lai finansētu Eiropas Savienības budžetu, kā Francijas kolēģis norādīja. Mēs varētu padomāt arī par citu nodokļu ieviešanu. Un ja mēs gatavojamies mainīt Eiropas Savienības nodokļu sistēmu, tad mums to varētu, vajadzētu darīt ļoti uzmanīgi, pakāpeniski, apdomīgi un mums nevajadzētu visu uzmanību pievērst tikai vienam nodoklim vien. Un tāpat arī jāņem vērā mazo uh, valstu īpatnības, pret to jātiec ļoti nopietni, pretējā gadījumā šajās mazajās valstīs var veidoties ļoti nelabvēlīga ekonomiskā situācija. Paldies! Eiropas parlaments zaļā, zaļā partija. Paldies. Paldies, es vēlos atzinīgi vērtēt komisāru Levandovski konga priekšlikumu. Domāju, ka tas ļauj pavirzīties uz priekšu un pāris argumenti par to. Tas ir priekšlikums, kas ievēro līgumu visos Eiropas līgumos tiek runāts par pašu līdzekļiem, par to ieviešanu, tas tiek prasīts. Un tagad šis aicinājums patiešām aktuāli tiek īstenots. Tātad šis priekšlikums atbilst līgumā paustiem. Un tas nav vērsts pret dalību valstu vai valstu ko parlamentu kompetencijiem. Nē, tas balstās uz to, ka valstu parlamenti un padome padarīs šo priekšlikumu par savu un to īstenos. Un vēl, kas ir ļoti pozitīvi, tas uh, arī ir vērsts uz finanšu tirgus regulējumu. Citus tirgus un uzņēmumus mēs regulējam, jo mēs uzskatām, ka labs tirgus regulējums pādara eh, civilizētāku politiku. Tagad izskan arguments, ka ievies šo finanšu darījumu nodokli, ka tas būtu pret konkurētspēju. Man ir tad pretējs jautājums. Vai ja mums tā nebūs? Vai tad, eh, ja mums tā nebūtu, vai tad nebūtu tagad jābūt daudz augstākai Eiropas konkurētspējai? Nē, es domāju, ka drīzāk situācija ir tāda, ka bankās ir ļoti tāda mm, laba situācija, un es domāju, ka bankām arī ir jāsniedz savus devumus kopējā budžetā. Un dalība valsti šeit saņems papildus ieņēmumus, izmantojot vienu trešdienu no šiem ieņēmumiem, un līdz ar to samazināsies arī valstu iemaksas. Es domāju, ka šeit visi būs ieguvēji. Mums šeit ir jāskatās, kā mūsu politikā noteikt jauns izaugsmes stimulus. Tam ir nepieciešama līdzekļa. Nevar domāt tikai vienīgi par taupību, Eh, šis priekšlikums, manuprāt, ņem vērā visus svarīgākos aspektus, un tāpēc tos atbalstu. Paldies! Like the... Paldies! Svikalkungam vārds. Revīzijas tiesas pārstāvs un viņš mūs iepazīstinās ar eh, atzinumu projektu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Eh, prezidenti, deputāti. Jā, arī revizijas palāta piedalās šajās diskusijās un eh, Tāpēc mēs eh, vēlamies runāt par šiem jautājumiem jau ļoti laicīgi, jo mums ir jānāk klajā ar atzinumu par šo priekšlikumu, un mēs esam šo atzinumu arī izstrādājuši. Nākamajā nedēļā tas tiks publiskots internetā visās oficiālās valodās, un tagad es vēlētos jūs īsumā iepazīstināt ar šo um, atzinumu. Tad mums ir trīs komentāri par šo priekšlikumu. Pirmais par jā jauno resursu, pašresursu sistēmu, sistēmu PVN sistēmu pagātnē. Uh, tiesa ir kritizējusi PVN bāzi un visu sistēmu kā ļoti sarežģītu, un tāpēc mēs uzskatām jauno priekšlikumu par uzlabojumu, par mēģinājumu risināt šo problēmu. Tagad darījumu uh, nodoklis. Uh, tiesa eh, ņem vērā, kad šis nodoklis var radīt papildus resursus budžetā un nodrošināt budžeta konsolidāciju, bet um, tas fakts, ka šis darījuma nodoklis ir uh, ļoti svarīgs pašu resursu elements, tad um, padomu visticamāk pieņems lēmumu, ka visām dalībvalstīm ir jādod savs ieguldījums uh, šā nodokļa nomaksām. Bet uh, jāņem vērā ka Eh, ka budžeta ieņēmumi 2011. gadā bija viegli iepriekš paredzami, bet tagad ieviešot jauno nodokli, eh, palāta ir noraizējusies par to, ka tas varīt, varētu radīt eh, neskaidrības un var arī radīt nestabils ieņēmums no šī nodokļa. Runājot tagad par korekcijām un atlaidēm. Um, palātas bāžas lielā mērā tiek risinātas šajā jaunajā priekšlikumā. Tomēr mēs uzskatām, ka situācija vēl joprojām nav caurskatāma, tāpēc, ka pietrūkst kriteriju, lai noteikti pārmērīga budžeta procedūru. Un mēs eh, ņemam vērā eh, priekšlikumus attiec uz to, ka 20% e, tiek samazināti uz 10%, bet nav skaidrs, vai tas šis samazinājums ir saistīts ar ieņēmumu izmaksu samazināšanos, un vai tas varēs kalpot par stimulu, lai veicinātu dalību valstis veikt dažādus ekspostu pasākumus attiecībā uz tradicionāliem pašu resursiem. Thank you very much. Mr. Petras Austrevicius, Vice Chair of the Petras kungs no Lietuvas parlamenta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Es vēlētos pateikt paldies par ielūgumu piedalīties šajās interesantajās diskusijās, un es ļoti ceru, ka tas, ko mēs šeit izsakam, viedokļus, kurus mēs izsakam, tiks um, uzklausīts un lēmumu pieņēmēji to ņems vērā. Un mēs ļoti ceram, ka lēmums tiks panākts pavisam drīz. Un mēs arī, protams, piekrītam tam, ka līguma noteikumi ir jāievēro, bet jāievēro ne tikai ieņēmumu pusē, bet arī izdevumu pusē. Tas ir pamatprincips, un tāpēc arī mēs um, šeit esam ieradušies. Mums ir jāraugās, lai šis princips tiktu pareiz, pareizi ieviests um, jaunais lēmums par pašu resursu bāzi ir ļoti svarīgs lēmums un mēs eh, uzskatām un atbalstam šo lēmumu. Mēs uzskatām, ka tam ir jābūt prioritāram, un mums noteikti ir jāveic papildu pētījumi, piemēram, ietekmes izvērtējums. PVN nodoklis šobrīd ir tūp pie 11%, bet administratīvās izmaksas ir pārāk augstas, neproporcionāli augstas salīdzinot ar pašiem ieņēmumiem, un tāpēc šis sloks ir jāsamazina pēc 2014. gada, un tas ir jāieraksta arī likumā, tam ir jābūt skaidram noteikumam. Tāpat arī runājot par PVN, mēs redzam, ka harmonizācija nav pilnīga, pilnīga un krīzes laikā dažas valsts ir palielinājuši PVN, bet bāze ir atšķirīga un tāpēc mēs aicinātu Eiropas komisiju nāk klajā ar priekšlikumiem uzlabot harmonizāciju un mēs arī sagaidām, ka komisija veiks ietekmes izvērtējumu attiecībā uz to, kā tas ietekmēs patērētājus. Tomēr, ja mēs tagad atgriežamies pie korekcijām, izliekās, ka tie nav izņēmumi, bet drīzāk gan tas pamat nosacījums. Mums ir vairāk nekā 40 izņēmumi, un mums vajadzētu samazināt šo skaitli līdz 15 gadam par pusi vismaz. Un es uzskatu, ka mūsu ambicijām ir jābūt pietiekami augstām šajā virzienā un e, mums nevajadzētu atbalstīt šo tendenci, kas nav pieņemama. Un visbeidzot, es vēlos teikt, ka ne jau jauni nodokļi glābs Eiropas Savienību, Eiropas Savienība drīzāk glābs um, e, dzīvotspējīgi politisks nostādnes. Un... National... Štesels Mulbahers kundze no Austrijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienījāmās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi. Eiropas komisijas piedāvātais priekšlikums ir labs kā saruna pamats, bet mēs nedrīkstam aizmirst, kādas ir Eiropas Savienības dalību valstu situācijas. Starptautiskā finanšu krīze būtiski ietekmēja dalību valstu budžetus un Austrijā mēs izmantojām daudzus budžeta līdzekļus, lai cīnītos pret krīzi, lai īstenotu ekonomiku veicinošus pasākumus. Ņemot vērā šo kontekstu, es pozitīvi raugos uz priekšlikumu ieviest finanšu darījumu nodokli. Finanšu tirgi Eiropā arī tiem ir jāsniedz savus devums, ne tikai atsevišķām dalību valstīm vai, vai kā. Līdz šim bija tā, ka ieguvumi ir privatizēti, bet parādi socializēti. Tā tas notiek arī Eiropas līmenī. Es domāju, ka mums visiem kopīgiem spēkiem vajadzētu cīnīties pret šo tendenci. Var novērot uh, tendenci, ka politika vairs uh, nav veidota tā, kā gribētos. Nevar vairs uh, izstrādāt pasākumus, kas būtu noderīgi pilsoņiem. Ne, drīzāk mūsu politika kļūst arvien atkarīgāk no starptautiskiem finanšu tirgiem, un tāpēc, dāmas un kungi, Es patiešām aicinu rūpīgi apspriest finanšu darījumu nodokļi, pārdomāt visus par un pret un apspriest komisijas priekšlikumu rūpīgi. Dāmas un kungi, Eiropas pilsoņi gaida risinājums no mums, politiķiem. Viņi gaida risinājumus gan saistībā ar Eiropas Savienības budžetu, gan arī sociālo labklājību un izaugsmu Eiropā. Ja es padomāju, cik daudzās dalību valstīs ir problēmas ar jauniešu bezdarbu, kur mums arī ir nepieciešami pasākumi, lai novērstu jauniešu bezdarbu. Un vēl pēdējais par korekciju mehānismu. Austrija arī ir saistīta ar grozījumiem korekciju mehānismā un jāsaka, ka Austrija korekcijas mehānismu varētu akceptēt tad, ja visām valstīm, kam ir šis korekcija mehānisms, ja tas visas skars vienmērīgi. Un pat labam priekšlikums neiet mums vēlamajā virzienā. Paldies! Dankeschön, Frau. Paldies, Mulbahers kundze! Žoze Manuels Fernandes no Eiropas parlamenta PP grupas. Paldies! Vispirms es vēlētos uh, pateikties uh, šīs konferences organizētājiem. Šī ir uh, laba iespēja tikties valstu un Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Ir svarīgi lai mūs iesaistītu diskusijās par politikas pasākumiem, apspriest tos, izmantojot atvērtās koordinācijas metodi, un tad var arī gūt vislabākos rezultātus. Esmu par to pārliecināts. Tagad par budžeta jautājumu. Praktiski nav iespējams analizēt, kāda būs instrumenta ietekme uz dalību valstu iemaksām. Domāju, ka būtu nepieciešams vienkāršot mehānismu, lai tas būtu vienkārši caurskatāms. Tas ir svarīgi šī priekšlikuma ticamībai. Domāju, ka visi esam viensprāts par to. Un tad arī nebūs grūti eh, panākt eh, visu piekrišanu, ja procedūra būs vienkāršāka. Par pašu resursiem. Es pozitīvi raugos uz komisijas priekšlikumu, un pašu līdzekļi iet roku rokā ar solidaritāti ir nepieciešama lielāka solidaritātes pakāpe. Jāskat arī saiknes starp neto maksātājiem un saņēmējiem, bet neliekot pārliecīgu uzsvaru uz just retour, to, ka pareizi dabū un atpakaļ. Mērķis ir viens procents. Bet tas, protams, ir jāskata iespējam. Un 1,23% no valsts kopienākuma ir tāds tā kā rādītājs. Eiropas Savienības budžetam ir jābūt uz investīcijām vērstam. 94% tiek ieguldīti, bet par investīcijām un izaugsmi var runāt tikai tad, ja mēs domājam arī par to, ka ir jābūt pieejamiem budžeta līdzekļiem. Un tam ir jābūt šim jaunā pašu resursu instrumenta mērķim. Tiek runāts par izaugsmu, izaugsmu ir saistīta ar pētniecību, nedrīkst aizmirst arī sociālo, ekonomisko un reģionālo koheiziju. Izaugsme var notikt tikai tad, ja ir koheizija, ja netiek zaudāts kopējais eh, situācijas stāvoklis no redzesloka. Bija dalībvalstis, kas uzdev jautājumus par pašu resursiem, kam ir problēmas ar šo instrumentu, un kāds ir risinājums, ko vēlas panākt komisija? Kāds būs risinājums, ja ne visas dalībvalstis atbalstīs šo priekšlikumu? Paldies! Tagad lūdzu polijas pārstāvs. Paldies! Uh, Paldies par iespēju piedalīties debatēs. Atceros, cik grūti bija pieņemt Lisabonas līgumu, bet tā stāšanās spēkā bija veiksmīga. Mums ir jārīkojas saskaņot un jāīsteno 311. pāns, kur ir teikts, ka Eiropas Savienība ir jāfinansē no pašu resursiem. Krīzes situācijā bija jāsamazina valstu budžeti. Tāpēc es domāju, ka priekšlikums par PVN vai finanšu darījumu nodokli ir pareizs. Ir jāizveido skaidra, caurskatāma, saprotama sistēma. Tādu, ko saprast arī mūsu pilsoņi. Bet ir vēl jautājumi, uz kuriem jārod atbildes. Pār finanšu darījumu nodokli. Jāzina, kā tas ietekmēs finanšu tirgus un to konkurētspēju. Vai šie finanšu pakalpojumi nepārcelsies ārpus Eiropas Savienības? Un kādu likumu mēs piemērosim? Vai mēs skatīsim uzņēmumu atrašanās vietu vai darījumu vietu, un kāds būs sloks uzņēmumiem? Paldies! Tagad lūdzu no Eiropas parlamenta zaļās grupas. Branders kundze. Es atvainojos nedzirdēju pirmīt vārdu sakrunātāju. Vispirms vēlos pateikties visiem, kas ieradās no Eiropas Savienības valstu galvaspilsētām. Ir svarīgi, lai mums būtu šīs kopīgās debats par finanšu darījumu nodokli. Mūsuprāt, tas ir vienkārši jauns PVN veids, ja pērk kafiju vai automašīnu. Par to tiek maksāt nodokļi. Ja jūs maksājat nodokli par visiem darījumiem, tad būtībā finanšu sektorā nav šī nodokļa, un es nesaprotu, kāpēc gan vienā sektorā mēs uzliek šo nodokli un citos nē. Citur nē, un tāpēc eh, arī tas ir pamatojums šim finanšu darījumu nodoklim. Jautājums, vai tas nāks par sliktu kādai valstī vairāk nekā citai. Domāju, ka komisijas priekšlikums ir ļoti gudrs. Vietas Komisija savā priekšlikumā ir atradusi veidu pēc būtiska pārdomu izpējas procesa. Komisija ir atradusi veidu, kā izvairīties no šiem slazdiem un kā padarīt to pievilcīgāk, tā lai visi pievienotos. Un kur tad ies šī nauda? Pat labam priekšlikums ir tāds, ka trešdaļa aizies tieši uz valstu budžetiem un divas trešdaļas ES budžetā. Un tādā veidā varētu samazināt valstu iemaksas līdz 50%. Es domāju, ka tad beig beigās dalība valsts dabūna atpakaļ 100%. Un Nīderlandes kolēģi uzdotais jautājums. Vai mūsu pilsoņi izjutīs atšķirību, kur viņi maksā? Es domāju, ka jā. Jo mēs apliekam kaut ko, kas līdz šim nav aplikts ar nodokli. Tur ir tā atšķirība. Domāju, ka mums tas ir jāapzinās. Ir jābūt labākai budžeta konsolidācijai nacionālajā līmenī, Tāpat laikā ir nepieciešams iespējas ieguldīt izaugsmē un solidaritāte Eiropas līmenī, un tas mums arī ir nepieciešams. Ir jāsamazina parāds, tāpat laikā turpinot ieguldījumus izaugsmē. Un to var panākt, saņemot atbilstošu devumu no visiem ekonomikas sistēmas dalībniekiem. Un patiešām būtu lieliski, ja mēs visi varētu šeit pievienoties. Varbūt, ka būs vēl izmaiņas priekšlikumā, bet, eh, manuprāt, tas būtu risinājums uh, kas ļautu gūt iegums visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Labs risinājums. Paldies! Liels paldies! Un pēdējais komentārs, pirms dod atkal vārdu Durāns kundze no zaļo grupas Eiropas parlamenta. Paldies, tā kā es esmu pēdējā runātāja sarakstā, tad vēlējos, kā Eiropas parlamenta deputāte, vērsties pie valstu parlamenta pārstāvjiem un dalību valstu pārstāvjiem. Es domāju, ka šodienas brīdis ir ļoti īpašs. Šī nav pirmā reize, kad mēs tiekamies un strādājam kopā, bet tas tomēr ir diezgan reti, un es vēlētos paust aicinājumu. Lūdzu, jūsu parlamentos, valdību kuluāros, kur tiek gatavot sarežģīti budžeti visās dalību valstīs, lūdzu jūs izskatīt šo labo komisijas priekšlikumu Tas, ka mēs šeit esam kopā Eiropas parlaments, valstu parlamenti, ka mums ir šis komisijas priekšlikums, kas ir labs priekšlikums un ka par to varam strādāt, tas ir lieliski. Es domāju, tas, kas mums tiek piedāvāts, kā jau ir teikts, ir taisnīgs un arī efektīvs priekšlikums. Un es lūgtu skatīt šo komisijas priekšlikumu pragmatiski mūsu nacionālo budžetu interesēs, jo Es esmu Eiropas parlamenta deputāta pārstāv, bet nāk no valsts, kur ir jāpieņem sarežģīti pasākumi, un domāju, ka šī ir iespēja darīt vairāk, darīt labāk un darīt kopā. Tāpēc lūdzu jūsu parlamentu budžetu un finanšu komitejām rūpīgi analizēt komisijas priekšlikumu pragmatiski, nevis ideoloģiski, ar domu palīdzēt gan valstu budžetiem, gan Eiropas Savienības budžetam, kas savukārt kā investīcijas atgriezīsies katrā dalību valstī. Es domāju, ka šī ir lieliski iespēja. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti un jūsu valstu Eiropas parlamenta deputāti, varētu patiešām strādāt kopā Es domāju, ka mums patiešām šeit ir lielisks priekšlikums, pie kur kopā strādāt. Tā ir vēsturiski iespēja, mums vajadzētu to izmantot. Paldies! Merci beaucoup. Donc voilà, on a fini ce... Paldies, līdz ar to ir beigusies diskusija. Vēlos jums pateikties, jo jūs ievērojāt arī runas laiku, un tagad došu vārdu paneļa dalībniekiem. Vispirms vērts Levandovska kungam komisāram. Droši vien viņam būs daudz, kas sakāms pēc eh, komentāriem, ko dzirdējām. Lūdzu. Paldies! Pirmkārt, liels paldies par bagātīgo viedokļu apmaiņu. Vēlreiz redzam apliecinājumu tam, ka ir nepieciešams iesaistīt šajā diskusijā visu dalību valstu parlamentu pārstāvis. Es neizteikšos par visiem komentāriem. kas uh, bija atvērti vai atbalstīja komisijas priekšlikums. Manuprāt, tas bija vairākums no šodien runājošajiem, bet vēlētos īpaši koncentrēties uz uh, tiem, kas uh, izteicās skeptiski, es uzdevu jautājumus. Arī Hansens kundze un Mavrianis kungs, kas šobrīd tad, tad, tad prezidentūras pār, pārstāva, un arī Andersona kungs no Zviedrijas un Dīkau kungs no Nīderlandes. Abas valstis Abām valstīm ir jāpiešķir korekcijas, un četru valstu gadījumā tas bija prezentācijas beigās. Mēs nevaram garantēt šādu finanšu pozīciju plūsmām no un uz valsti, balstītos uz izdevumiem. Mēs nevaram paredzēt šādu pozīciju, ņemot vērā valsts labklājību. Uh, tad ir nepieciešama tad šie, šīs korekcijas, kas ir mūsu priekšlikumā. Igadējas korekcijas ir nepieciešams abiem šiem, abām šīm valstīm - Zviedrijai, Nīderlandai, arī apvienotajai karalistei. Pat bez atlaides tāds ir mūsu priekšlikums un arī Vācijai. Izskanēja arī skepse no Mihaila Portaša Mavrides kunga un arī priekšsēdājs ļoti labi izrunāja šo sarežģīto polijas pārstāju vārdu. Es biju pārsteigts. Paldies par jautājumiem. Vēlētos atkārtot pamatfaktus. Mūsu priekšlikums par pašu resursiem. Mēs eh, tuvu sekojam līguma garam un burtam. Mēs atbalstam dalībvalstu fiskālo suverenitāti. Tātad netiek uzlikti nodokļi bez pārstāvniecības. Tāds ir mans personīgais princips. Un to mēs varam piedāvāt šo priekšlikumu un pēc diskusijām. Tātad, protams, Nacionālajie parlamenti varēs lemt un eh, ratificēšana ir nepieciešama, tātad eh, jebkuras nodokļu uzlikšanas priekšlikums ir jāpieņem vienbalsīgi. Mūsu jaunie pašu resursu priekšlikumi nav paredzēti, lai palielinātu budžetu. Mūsu budžeta priekšlikums 2014.20. gadam ir tāds pieticīgs, to pat, tik, to pat kritizēja kā pārāk pieticīgi, tas ir aptuveni 1% 90. gados tas sasniedz 1,18% no dalību valstu nacionālā kopienākuma. Mūsu priešlikums nākamajam periodam ir 1%. Neskatoties to, ka Lisabonas līgumā esam vienojušies par to, ka mums būs vairāk, nevis mazāk Eiropas, bet mēs skatām arī šos dažādos pašu resursus, skatāmies, kuri no tiem būtu efektīvi, taisnīgi un kas būtu jaunie ieņēmumi sektorā, un arī Brantners kundze izteicās par sektoriem, kas netiek apliekti ar nodokli, tātad nav PVN finanšu pakalpojumiem, un Eiropas nodokļu maksātāji daudz iegulda, lai saglabātu, lai uzturētu finanšu sektoru Eiropā. Tie arī bija kritēriji, atlases kritēriji Ir arī nacionālās institīvas. Desmit valstīs jau šobrīd tiek aplikt ar nodokli finanšu pakalpojumu, dažs visticamāk pievienosies. To jau teica arī Podimats kundze. Nav jau runa par to, vai būs kaut kas jauns finanšu darījuma aplikšanā ar nodokli. Tad es domāju, ka būtu labāk harmonizēt šo situāciju. Mm, jo tas novērsīs arī konkurences skropļojumus. Tātad mēs harmonizējot valsts finanšu konsultācijas laikā, mēs samazinātu arī nacionālās iemaksas. Un mēs šeit balstāmies uz empirisko pieredzi, mēs neesam naivi savā pieejā, balstāmies arī uz Zviedrijas modeli. Es esmu Zviedrijas modeļa atbalstītājs gandrīz eh, visu dimensiju atbalstītājs, bet runājot par finanšu darījumu nodokli, nē, tas nebija nevainojams. Tas balstījās uz vietējo brokeru principu, līdz ar to ļoti viegli pāriet uz citiem uh, brokeriem, citiem starpniekiem. Un nu, tagad ņemot vērā Zviedrijas pieredzi, tā, protams, uh, tagad arī ietekmē Zviedrijas nostāju par mūsu priekšlikumu. Uh, Bet mēs tiešām balstamies uz rezidents principu. Tātad iekasēšana, nodokļu uzlikšana notiek tur, kur atrodas finanšu iestādes. Nevis māsēmniecības, bet finanšu iestādes, kur tās ir reģistrētas. Un e, iekasēšana, tad viens, viena trešdaļa atkal nonāk e, nacionālajā budžetā, ja ir labāk attīstīts finanšu sektors, finanšu institūcijas, Tātad tas nozīmē, ka ir lielākie ieguvumi nacionālajiem budžetam un divas trešdaļas tiek eh, novirzītas Eiropas budžetim, budžetam, samazinot nacionālās iemaksas, balstoties uz NKI atslēgu. Tāpēc arī ir šī statistika, ka būs 50% samazinājums samazinājums, nacionālā kopienākuma samazinājums balstās tieši uz šo NKI atslēgu, nevis to, kas tiek iekasēts dalību valstī. Ir arī daudz tehnisko detaļu, par ko sīkāk nerunāšu, bet bija iebildes par ietekmi. Godīgi sakot, mēs nesam pētījuši ietekmi par to, kas jau ir izdarīts, tātad par 70% samazināt īstermiņa pārdošanu, automātisku datorizētu atrasināto instrumentu pārdošanu, jo es nesaskatu reālas priekšrocības. Runāt par šo jautājumu, tāpēc vajadzētu domāt par uh, automātisku datorizētas tirzniecības uh, ietekmi uz uh, ekonomiku un rezidents princips ir uh, novērst uh, pārvietošanos uzņēmumu, pārvietošanās risku, bet runājot par ietekmi, tagad mums ir daudz līdzsvarotāks ietekmes izvērtējums. Pirmais bija ļoti vienpusējs, bet tad ietekmes izvērtējums eh, skatījās, kas varētu notikt ar ekonomiku, ieviešot eh, šādu finanšu nodokli, finanšu darījumu nodokli, bet ja 81 miljārds, kā liecina mūsu aplēses, būtu ienākums no eh, finanšu darījumu nodoklis varētu samazināt nodokļus citās jomās. Tātad varētu atvieglot darba spēka nodokļu slogu. Mēs e, šobrīd piedāvāsim arī ietekmes izvērtējumu, kas e, parādīs, ka nerodas kaitējums e, ekonomikai, jo es tiešām uzskatu, ka tas ir vismazāk kaitnieciskais ienākumu veids, kas ir tad gan nacionālos budžetos, gan Eiropas budžetā vismazākā negatīvā ietekme. Bija arī uh, revīzijas palātas uh, izvērtējums. Mums ir kompensējošais faktors, nacionālās iemaksas. Tātad NKI vienmēr kompensē tad, protams, ir zinām, mazāka stabilitāte, muitas nodavās un tā tālāk, tad vienmēr šis kompensējošais faktors ir NKI par korekcijām. Es sīkāk nerunāšu. Liels paldies par jūsu komentāriem! bagātīgiem komentāriem, tos ņemsim vērā, pieslīpējot mūsu priekšlikumu. Paldies! Mrs. Kier Hansen, Danish Folketing. Kieras Hansens kundze, paldies, paldies kolēģiem, paldies par paustajiem viedokļiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzklausīt viedokļus, lai saprastu, kāds noskaņojums valda Eiropā, un ir skaidrs, ka viedokļi atšķiras. Varu lielā mērā piekrist Fernandes kungam, kurš teica, ka ir nepieciešams risināt šādu veidu dialogus, ir svarīgi, lai mēs tiktos, un arī nākotnē mums būtu uh, jāmēģina organizēt vairāk šāda veida sanāksm, sanāksmju, lai parādītu, cik svarīga ir sadarbība starp valstu parlamentāriešiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Izskanēja arī ierosinājums no Eiropas parlamenta deputātes no Beļģijas puses, tad atgriezties mūsu valstu parlamentos un turpināt šīs diskusijas. Uh, par komisijas priekšlikumu. Deputāti norādīja, ka šis priekšlikums ir godīgs un efektīvs, bet es domāju, ka pastāv vēl arī neatrisināts problēmas, un tāpēc es savā prezentācijā mēģināju izdarīt spiedienu uz komisāru, lai viņš mums vairāk pastāstītu par priekš, priekšlikumu atstāto ietekmi. Mums ir jādara, jāzina vairāk par sekām, arī par sloga sadalījumu jo, ja mēs runājam par solidaritāti, par to, kas, ko maksās, mums par to ir jāzina vairāk. Jā, mums ir diskusijas nacionālajos parlamentos, un, godīgi sakot, līdzīgas zināšanas, līdzīga informācija mums būtu nepieciešama, arī dokumenti būtu nepieciešami šeit, lai mēs varētu noturēt atbilstošas diskusijas. Tāpēc atkārtošu savu lūgumu komisāru kungam Lūdzu, sniedziet vairāk informācijas, jo tikai tādā veidā mums būs pamats, lai risinātu pamatotas būtiskas diskusijas valstu parlamentos. Tikai tādā veidā jūs varat panākt arī lielāku iesaistīšanos no mūsu puses, un Eiropā tas ir nepieciešams. Valstu parlamentiem jāuzņems vairāk atbildības, viņiem vajadzētu vairāk rūpēt tam, kas notiek Eiropas līmenī. Vēlos pateikties arī Jensens kundzei par ievadvārdiem. Priecājos, ka esam viensprātis par principiem. Jā, mēs esam arī uh, eh, piedarām vienai partijai, varbūt nenākam abas no Dānijas, un vēlējos uzsvērt, redzīgi, kā viņi jau norādīja, ka ir nepieciešams runāt arī par izdevumu kvalitāti. Nīderlandes kolēģis te, uzrīkstējās teikt, ka viņš runā pilsoņu vārdā. Kā parlamentārieši, es domāju, mēs visi varētu teikt, ka mēs runājam savu pilsoņu, savu vēlētāju vārdā, bet lai mēs varētu risināt atvērtu dialogu, caurskatāmi runāt par to, ka ir nepieciešami atbilstoši ieņēmumi kopīgā budžetā, uh, Mums vairāk vajadzētu par to, runāt par to, kādi ir rezultāti, ko mēs no tā dabūjam ārā, tad kāda ir pievienotā vērtība, mēs varam to paskaidrot pilsoņiem, kādas izmaiņas eh, mēs vēlamies panākt. Tad es domāju, ka vajadzētu vairāk pievērsties šiem jautājumiem un cerams, ka tas precizēsies, tas iz, izkristalizēsies arī pēcpusdienas diskusijās. Paldies par diskusijām. Paldies! Mrs. Jen. Jensens kundze no parlamenta lūdzu. Paldies! Es domāju, ka šādas diskusijas vērtība ir tā, ka skaidrāk parādās, kur mēs esam viensprātis un kur nē. Un būtu svarīgi nepārprast vienam otru. Un es vēlējos ļoti skaidri pateikt, ka Eiropas parlaments neprasa pašu resursus, lai palielinātu izdevumus, bet gan mēs prasām pašu resursus, lai tādējādi nodrošinātu caurskatāmāku Eiropas Savienības ieņēmumu sistēmu. Tāpat būtu svarīgi saprast, ka mēs, kā parlamenta locekļi, zinām, kāda ir ekonomiskā situācija. Mēs saprotam, ar kādām grūtībām saskars lielākā daļa dalību valstu. Un tās uh, vēl turpināsies vairākus gadus, ņemot vērā ekonomisko un fiskālo krīzi. Tieši tāpēc mums būtu jākoncentrējas uz izdevumu kvalitāti. Daudzgadu finanšu schēma, par ko mēs runāsim arī pēcpusdienā, tas nav Eiropas Savienības budžets, tie ir budžeta griezti, kas tiek noteikti. Tātad būtībā mēs ierobežojam migadējos budžetus pa gadiem līdz pat 2020. gadam. Un tas būtu arī jāatzīst. Un jāuzdod arī jautājums, vai griesti, ko mēs nosakam budžetam Eiropas Savienībā, vai tie atbilst griestiem, ko jūs noteiktu nacionālajiem valstu budžetam, vai tātad eh, Eiropas līmenī jūs līko, rīkotos līdzīgi kā valstu līmenī. Manuprāt, komisija jau ir ierobežojusi šīs summas būtībā tad nemainās šie griezti 2013. un 2020. gadā. Tas ir liels ierobežojums budžetā, kas iespējams prest, tad būs jauni uzdevumi, būs jauna paplašināšanās. Mēs visi runājam, ka ir jāatrod negatīvas prioritātes, bet tiklīdz ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, konkrētām negatīvām prioritātēm, tad tas ir ļoti grūti izdarāms, īpaši tāpēc, ka mums ir nepieciešams kompromiss, un, manuprāt, komisija jau ir centusies izdarīt neiespējamo savā priekšlikumā un uh, rēģēt uz visām prasībām. Uh, Šodien daudz runājām par finanšu darījumu nodokli. Tad, kad šīs diskusijas tikai sākām 2008. un 2009. gadā, tās nopietni uzsākām Eiropas parlamentā, tad vairākums bija pret, bet tagad situācija pakāpeniski ir mainījusies, un tagad vairākums ir par. Un esmu tādā dīvainā situācijā, ka es vēl esmu uh, tajā mazākumā, kas ir pret finanšu darījumu nodokli, bet es klausos komisāra teiktajā, mēģinu saprast viņa argumentus, bet es tomēr uzskatu un atbalstu, ka ir nepieciešami jauni pašu resursi. FTT ir viens no variants, variantiem, ir arī PVN, un mums būtu nepieciešamas atbilstošas diskusijas Manuprāt, arī tas ir kandidāts, labs kandidāts jauniem pašu resursiem. Tas nozīmētu arī sistēmas vienkāršošanu, lielāku PVN bāzu harmonizāciju un arī iespējams labāku PVN kontroli nākotnē. Līdz ar to, manuprāt, vēl ir daudz apspriežamo jautājumu arī saistībā ar PVN priekšlikumu. Tad diskusijas vēl nemaz nesam sākuši. Līdz ar to to vajadzētu papētīt. Francijas senāta pārstāvs teica, ka varētu būt arī citi varianti. Un es domāju, ka ir labi, ka esam sākuši diskusijas. Jā, varbūt ir citi varianti. Mēs daudz runājam par enerģētikas sektoru, sektoru bet um, varētu iedomāties arī tādus sektors, kur varētu atvieglot uzņēmumu dzīvi un radīt arī patiesus pašu resursus savienībai. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, palīdzēt vienam otram šajā diskusijā. Sarežģītais, protams, ir, ka jāpanāk vienošanās starp dalībvalstīm vienbalsīgi. Vienprātība ir jāatrod. Saprotam, ka tās nav vienkāršas diskusijas, bet dalībvalstīm būtu jāieklausās vienai otrā. Un Eiropas parlamentā mēs katrā ziņā vēlētos veicināt, atvieglot šīs diskusijas nākot klajā ar argumentiem, līdzīgi kā tas bija šodien, cerot, ka diskusijas, līdzīgas diskusijas notiks arī valstu parlamentos. Un vēl vēlos teikt, tad iedvesmojoties no Austrijas pārstāvi, ka varbūt varētu kaut ko ietaupīt, eh, atgriežot eh, to dalībvalstīs, bet varētu ietaupīt arī Nacionālo parlamentu izmaksas, darot vairākus uzdevumus kopīgi. Arī par to būtu jāpadomā valstu parlamentos. Varbūt var ietaupīt izmaksas šos uzdevumus veicot Eiropas Savienības līmenī. Šobrīd Eiropas Savienībā ir viena aģentūra, kas darbojas ar, nodarbojas nu, ar gaisa pārvadājumu drošību, tātad aģentūra, kas eh, certificē uh, lidmašīnas un apkalpes, bet eh, pirms tam bija 27 šādas aģentūras. Es domāju, ka no tā esam arī guvuši ietaupījumus. Un es aicinātu arī līdzīgus ietaupījumus meklēt citur. Bija arī diskusijas par Eiropas ārējās darbības dienestu. Es zinu, ka manā valstī Eiropas ārējās darbības dienests ir eh, izraisījis uh, diskusijas Dānijas ārlietu ministrijā, cik daudz tad ir jāiegulda vēstniecībās, valsts vēstniecībās, ja ir Eiropas vēstniecības. Tādējādi arī var ietaupīt izmaksas, un šādus ietaupījumus mēs varam panākt, iztenojot kopīgu Eiropas pieeju. Tāpēc Eiropas Savienības budžets nebūtu jāskat tikai kā izmaksas izdevumi, Tas var palīdzēt arī ietaupīt valstu parlamentiem un valstu mhm. budžetiem. Tāpēc mudinātu visus vēlreiz par to padomāt. Paldies! Mr. Mavrojanis, on behalf of the... Mavjorāni kungam vārds tagad padoms vārdā. Es izteikšos pavisam īsi. Es arī uzskatu, ka diskusijas bija ļoti atvērtas un ļoti interesantas. Skaidrs, ka mums ir jāstrādā kopā, jābūt visiem atvērtiem un jāņem vērā reālā situācija. Un mums ir jāstrādā kopā uz pragmatiskas bāzes. Kā norādīja Jensenas kundze, šodien. Mm, šodienas diskusiju mēs varam uzskatīt par tādu sākumu punktu, īpaši diskusijās par uh, finanšu darījumu nodokļu piemērošanu. Un uh, svarīgi ir šajā situācijā atvērti pieiet šai diskusijai, jo šobrīd mēs esam situācijā, kad nekas nav izslēgts, un mēs varam arī izpētīt eh, dažādas citas iespējas, un interesanti piemēri šodien jau izskanēja. Un es domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu, ja mēs ievērojam taisnīguma uh, principu gan ieņēmumu daļā, gan izdevumu daļā. Un uh, Um, tāpat arī svarīgs ir šis princips par taisnīgu ieņēm, um, um, ie, iemaksu atgūšanu, arī tas ir jāņem vērā. Kopumā es varu teikt, ka mēs esam ņēmuši vērā visu, kas šodien izskanēja šajā zālē, un Es neizteikšos konkrēti par katru konkrēto priekšlikumu. Jebkurā gadījumā mēs dzirdējām, ka daudzi kolēģi ir arī norez, noraizējušies par vairākiem aspektiem, un tas mums ir jāņem vērā. Un e, mēs turpināsim e, šo darbu arī nacionālā līmenī balstoties uz tiem jauniem elementiem, kurus mēs esam uzklausījuši un pieteikuši šodien. Un es uzskatu, ka mums ir ļoti labas iespējas nonākt arī pie vienošanās, pie risinājuma līdz šī gada beigām. Un e, es domāju, ka šis risinājums būs tāds, kas atbildīs gan līguma pantiem, gan arī mūsu um, iedzīvotāju vēlmēm. Un uh, Dānijas prezidentūras laikā, kā mēs dzirdējām, um, izskan neapņiešanās strādāt pēc iespējas intensīvāk pie šiem jautājumiem. Un, um, ja es domāju, ka tālāk nākamām prezidentūrām nāksies turpināt uh, darbu, kas uh, ir paveikt šobrīd iesaistot eh, visas iestādes, institūcijas, lai panāktu rezultātu, kas atbilstu mūsu kopējām ambīcijām un mērķiem. Paldies! Paldies! Tā kā mums ir vēl drusciņi laika palicis, varbūt, ka kāds vēl grib izteikties, kaut ko īsi piebilst vai uzdot kādu jautājumu. Bien, nu tā, laikam vairāk gribētāji nebūs, tātad mēs esam darbu paveikuši, un tagad mēs varam doties pusdienās. Dānijas prezidentūra mūs aicina pusdienās šajā pašā ēkā divus stāvus zemāk. Un tad atgādināšu, ka mums jāatgriež laicīgi zālē nākamajam darba cēlienam, kas sāksies 2.30. Paldies, labu apetīti, uzredzēšanos!